Good morning, friends. We start the meeting. Eh, labrīt. Mēs varam sākt darbu. Darba kārtības projekts var tikt pieņemt ar sekojošu grozījumu. Piektais punkts tiks skatīts pirms trešā, un tas ir tāpēc, ka šodien Kopā ar mums ir viešņa Jomi Renstoma, sociālās politikas izglītības nodarbinātības pētniecības un kultūras komisijas priekšsēdētāja reģiona komitejā. Un tā kā šajā komitejā mēs neret runājam par reģionāliem aspektiem, tad ir būtiski uzklausīt mūsu viešņu kas ir kopā ar mums. Tulkojums ir pieejams visās valodās, izņemot maltiešu, horvātu un gēlu. Īs atskaitē e, par delegāciju 18. un 19. jūnijā, kas apmeklēja Eiro. Oh fonds un ir sagatavota vēstule ar kopsavilkumu. Šī vēstule ir iekļauta sanāksmes dokumentos, kurus esat saņēmuši. Tāpat atgādinu, ka šodien pēcpusdienā notiks uh, uzklausīšana par darba vietu pārcelšanu atpakaļ uz Eiropu. Tā sāksies pulksten 15. un tā kā. Šī ir nozīmīga uzklausīšana, gribu jums eh, likt pie sirds, ka būtu nozīmīgi apmeklēt šo uzklausīšanu. Bet tagad es došu vārdu Jomī Renstomai Pirmkārt vēlos jums pateikties, um, jo um, e, man bija vakar iespēja apmeklēt reģionu komiteju un mums bija saruna ar Nikolas Šmitu, kurš e, pārstāv Luksemburgas prezidentūru. Un bija klāt e, arotbiedrību pārstāvji, rūpniecību, uzņēmējdarbību pārstāvji, Un diskusija bija visai dzīva un, manuprāt, ļoti auglīga. Un pēc šī ievada, ja Renstoms kundze, dod vārdu jums. Jūs varat runāt savā dzimtajā valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju uzstāties šajā komitejā. Pirmkārt, es vēlētos pateikties jums par uzaicinājumu un apstiprināt mūsu labo gribu sadarbjoties starp abām institūcijām. Kā jūs zināsit, reģiona komiteja uzsāka jaunu sasaukumu šī gada februārī ar jaunu priekšsēdētā deputātiem un jaunu kompetenci sadalījumu starp komisijām. Sociālās politikas komisija kultūras un nodarbinātības komisēja, saukta par SEDEK, tika izveidota uh, pēc tam, kad tika sapludinātas divas iepriekšējās komisijas. Un tu, turpāko divu gadu laikā man ir tas gods vadīt šo um, komisiju. Mēs esam iecerējuši uzturēt ciešu sadarbību ar jūsu komiteju. Mūsu referents strādā ciešā sadarbībā ar jūsu komitejas referentu un ēnreferentiem. referentiem tādās jomās kā strateģiskais ietvars um, direktīvai nodarbinātībā, par sociāliem jautājumiem un citiem. Tāpat arī uh, sadarbība pagātnē. Mums bija ļoti nozīmīga attiecībā uz darba tirgu un darba tirgus reformu. Uzsvaru vēlamies likt uz nodarbinātības un sociālo politiku plašākā izpratnē Lai sasniegtu stratēģijas 2020 mērķus, mums ir jāskata krīzes sekas mūsu iedzīvotājiem un jāliek uzsvars uz nodarbinātību, izglītību un jāsaista šie mērķi ar ekonomikas atvesejošanu. Līdz ar jūsu apmeklējumu jūs. Apmeklējum, jūs mēs mēģinājām jūs tuvāk piesaistīt mūsu darbam attiecībā uz šīs dimensijas attīstīšanu. Es apzinos, ka sociālais dempings ir būtiska problēma, un mēs vēlamies pie šīs problēmas strādāt. Esmu pārliecināta, ka šī eh, sadarbība būs noderīga abām institūcijām. Reģiona komiteja ir svarīgs partneris, jo mums ir kopīgas kompetences. Uh, Eh, pašvaldībām eh, un reģionālajām reģioniem ir jātiek sadzirdētiem Eiropas institūcijā, un jūs zināt, ka trīs ceturdaļas no likumdošanas skan, skar reģionālo līmeni, līdz ar to ir jāņem vērā ne tikai nacionālais, bet arī reģionālais līmenis. Tas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies, lai labie nodomi izpaustos darbos. Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk skepses izskan par Eiropas projektu reģionālām iestādēm ir nozīmīga loma, jo mēs tādā veidā varam labāk tuvināt Eiropu pilsoņiem, lai Eiropas projekts eh, spētu izdzīvot, ir nozīmīgi balstīties ikdienas dzīvē uz uzticības eh, attiecībām, jo nereti Brisele tiek uzskatīta par kaut ko tālu. Tāpēc Es domāju, ka mūsu abas institūcijas SEDEK un Emplu komiteja varētu būt ar lielāku svaru, ja mēs sadarbosimies, jo vai labāka būs mūsu sadarbība, jo vairāk likumdošana atspoguļos tās grozītās vajadzības, kādas pastāv vietējā un reģionālā līmenī, un kas tiešā veidā varētu skart iedzīvotājus ikdienā. Ir daudz labās gribas, ir ārkārtīgi daudz ideju. Abās eh, institūcijās ir spoži referenti, un mums ir būtiski tas, lai Eiropas Savienība nodarbinātības un sociālo lietu jomā nāk klajā ar jaunām iniciatīvām. E, komisija nav pilnībā iztenojusi šo savu lomu, un mums ir e, jāpieprasa no komisijas šajā sakarā spēcīgi priekšlikumi Eh, lai eh, vērstos pret eh, augsto bezdarba līmeni, uz sociālo nevienlīdzību, uz sociālo dempingu, uz delokalizācijas riskiem un citām problēmām. Oktobrī komisijas priekšsēdētājs sacīja, ka Eiropas Savienība ir jābūt viss jābūt ticamākai un jāatgūst savs trīskāršais ārreitings. Tas attiecas ne tikai uz finanšu, bet arī uz sociālo līmeni. Neraugoties uz izziņotajām ambīcijām, mēs redzam, ka vēl ir daudz darāmā, tāpēc mēs domājam, ka jā. Ja Eh, koncentrējas ne tikai uz īstermiņa pasākumiem, bet arī uz vidēja un ilga termiņa pasākumiem, nodarbinātību visiem, investīcijas sociālajā ekonomikā un tā tālāk. Mums ir nepieciešams spēcīgāks atbalstu sadarbība ar vietēju un reģionālu līmeņu pašvaldībām. Tāpēc Tāpat ir jāņem vērā stingrā staupības ietekme uz ekonomiku. Mums ir jābūt spēcīgam sociālam sektoram, kas nodrošina darba ilgtspējību, kas veicina sociālo tirgus ekonomiku un kas aizstāv sociālo partneru lomu kolektīvajās sarunās. Tāpat tā ir jābūt ienākumu ģenerēšanas mehānismiem, kas tiktu lemti nacionālā līmenī, e, reģionālā līmenī un Eiropas līmenim ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanā. Un tāpat noslēgumā es gribu norādīt, ka komisija ir pieņēm, apņēmusies pieņemt paketi nodarbinātības ziņā līdz gada beigām kā arī, lai varētu ņemt vērā to situāciju, kāda ir izveidojusies outsourcing sakarā, kuras ietekmi ir jūtama. Runājot par ekonomiku, par sociālo eh, politiku problēmas ir vēl vairāk, tāpēc mēs vēlamies eh, kvalitatīvāk strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies, turpina priekšsēdētāju un dod vārdu Jutai Štairikai. Jā, vielen herzlichen. Liels paldies, ka jūs šodien esat ieradusies pie mums. Es pati no savas pieredzes zinu, cik laba ir sadarbība nodarbinātības komitejai, reģionu komiteju un īpaši jūsu komisiju, jo pēdējos sešus gadus, ko pavadīju šajā parlamentā, es vienmēr regulāri strādājot pie dažādiem ziņojumiem, un arī, manuprāt, lielākā daļa kolēģi kontaktējās ar jums. Ļoti daudz no mums jau ir uh, nākuši no pašvaldībām, pirms nokļuvuši Eiropas parlamentā, un es desmit gadus biju savas pilsētas, eh, domāju, un par pāris jautājumiem skatījos diezgan kritiski Eiropas virzienā un uzdevu jautājumu, kurš tad īsti šo politiku veido. Tādēļ, manuprāt, ir tiešām būtiski šī sasaist ar mūsu uh, reģionālajām pašvaldībām, kontaktu ar tām. Jūs tiešām pieminējāt šīs uh, problēmas un to, ka komisijai sociālās politikas jomā ir jākļūst daudz aktīvākai. Šobrīd mēs vēl joprojām uh, gaidām par daudziem jautājumiem no komisijas jaunas, konkrētas iniciatīvas. Mēs gaidām mobilitātes tiesību aktu kopumu. Es domāju, ka tas mūs visus skar īpaši tieši pašvaldības. Un kādas ir uh, jūsu gaidas jūsu komisijā saistībā ar mobilitātes pakotni? Šodien uh, mūsu darba kārtībā ir arī digitālais vienotais tirgus un sociāla politiskie elementi. Vai jums ir kādas uh, konkrētas intereses, bažas, ierosinājumi saistībā ar nodarbinātības un sociāla politiskiem aspektiem? Uh, Jūs pieminējāt algas un sociālo dempingu. Arī šis jautājums mūsu komitejā skar tieši uz vietas visas pašvaldības. Tas attiecas tieši uz nabadzības apkarošanu, īpaši eh, mūsu darba kārtībā ir bērnu nabadzības apkarošana. Un es domāju, ka mēs gan eh, vidustermiņā, gan ilgtermiņā esam tiešām atkarīgi no jūsu zināšanām. Un manuprāt, viens būtisks jautājums, kad es esmu uz vietas, ne tikai Vācijā, bet arī citās valstīs, tas ir eh, bēgļu, tā ir bēgļu profesionālā integrēšana. Un gribētu dzirdēt, vai no jūsu puses jau ir kādas iniciatīvas, jo uh, to visu tiešām uzreiz jūt uh, uz vietas pašvaldībās, un šeit tieši finanšu aspekti ir svarīgi. Tātad, kas jūsuprāt ir pašas aktuālākās problēmas, par kurām mums kopā vajadzētu vērsties pie komisijas un aicināt to rīkoties daudz aktīvāk? Yes, you can answer directly. Um, Tack så mycket för frågorna. Eh, paldies par uzdoto jautājumu. Tāpat paldies, ka pasvītrojāt to, cik svarīgi ir šī sadarbība, kur pastāv eh, starp mūsu abām eh, komisijām. Šī attīstība ir attīstījusies, un es domāju, ka tas ir vēl jo nozīmīgāk mm, ņemot vērā šos aspektus. Manuprāt, jūsu e, uzdotie jautājumi bija visai plaši un nozīmīgi. Reģiona komitejā mēs e, lielu uzmanību pievēršam sociāliem jautājumiem un finanšu ekonomiskās krīzes ietekmi uz pilsoņiem. Mobilitātes problēma ir viena no problēmām, ar kurām saskars e, mūsu valstis. Ko mēs varam darīt, lai palielinātu mobilitāti starp mūsu valstīm. Manuprāt, ir jāpieņem vairāki kopīgi pasākumi. Es pati esmu no Zviedrijas. Un es apzinos, ka darba apstākļi nereti ir daudz sliktāki tiem, uh, E, kas strādā ārpus Zviedrijas. Tāpat arī daudzi nevēlas mainīt likumdošanu, lai harmonizētu darba likumdošanu. Mēs daudzi nedodamies projām no Zviedrijas, jo baidāmies no sliktākas likumdošanas citur. Tāpat ir jādomā par likumdošanu un apstākļiem, par ietvernosacījumiem, kas dotu iespēju starp dalību valstīm harmonizēt šos likum, šo likumdošanu. Mums ir jādomā, kā mēs varam risināt jautājumu nemainot likumdošanu, jo mēs arī nevēlamies mainīt to likumdošanu un tos augstos standartus, kuri pastāv Zviedrijā. Mēs nevēlamies, tā skaitā, algas nosacījumu pazemināšanu, mēs nevēlamies negatīvu spirāli, kas novestu pie dempinga, vai tā būtu algu vai darba uh, apstākļu vai strādājošo vispārīgo apstākļu pasliktināšanās. Problēma ir tā, ka diskusijas nereti ir īsā termiņā un apliecina nelielu perspektīvu uh, laika izpratnē. Savukārt, izglītošanas un sociālie jautājumi nevar tikt sakārtot ar īstermiņu pasākumiem. Šeit ir jādomā par ilga termiņa risinājumiem, kas piešķir ilgtspējību. Par to ir arī jārunā konkrēti reforma ilgtspējība, ne tikai īsa termiņa reformas, bet tādas, kuras var ieskicēt perspektīvas ilgā termiņā Paldies par jūsu uzstāšanos un par vēlmi uzturēt labas un turpināt labas attiecības starp Sēdēko un Emplu komiteju parlamentā. Mēs esam uzsākuši darbu ļoti ambiciozā veidā, un es domāju, ka mēs varēsim turpināt veidot labus kontaktus. Un, kā jau es sacīju, mēs nereti runājam par reģionāliem aspektiem. Uh, nodarbinātības un sociālās politikas ziņā. Līdz ar to esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim iespējas sadarbībai. Paldies, ka esat kopā ar mums un uz drīz tikšanos. Okay. <clears throat> will... Paldies! Tagad pāriesim pie darba kārtības trešā punkta kas kurām es došu vārdu Bekerkungam, lai mēs uzklausītu mērķus, kādi šobrīd ir. Uh, uh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Lūdzu, esiet iecietīgi, jo es jūs informēšu austriešu angļu valodā, nu neko citu nevar darīt, jo visi dokumenti un jēdzieni ir angļu valodā, un man sākumā tie būtu jāpārtulko uz vācu valodu, un tas uh, mani tikai samulsinātu un vēl vairāk tāpat arī pārējos. Vēlos jums pastāstīt, ka mums bija. Uh, Uh, trialogs 15. septembrī, trešais trialogs, tas notika pirms nedēļas, un šeit mums bija programma, ko nevarējām izskatīt simtprocentīgi, jo mums bija ļoti garas diskusijas par galveno jautājumu, par struktūrām un atbildībām. Tas ir jādara, jāizdara vispirms, jo tas ir galvenais mērķis pirms ķeras klāt pie detaļām. Tātad mēs apskatījām ceturto pantu, uh, kas nodarbojās ar to jautājumu, kā organizācijas, kas ir jūras eh, partneri, nespēja izpildīt trīs jūras eh, galvenos uzdevumus, un mēs principā piekrītam prezidentūras priešlikumam, tā kā mūsu mērķis ir visplašākā dalība jebkuram iespējamam partnerim, tad mēs provizoriski uh, vienojamies par jēdzienu organizācijas kur nenotiek nekāda nošķiršana. Mm. Mēs galvenokārt koncentrējamies uz šo organizāciju potenciālu un uh, prasību īstenošanu. Tad mēs ķērāmies klāt astotajam pantam, kur runa ir par esošu licencēšanas sistēmu iekļaušanu dažādās Eiropas dalībvalstīs, un tas viss tika īstenots veiksmīgi. Uh, Tālāk diskutējām par EPP grozījumu, kas bija kur ir um, īpaši runa par um, prasības apteikumu saistībā ar jur, juros um, partneriem. Uh, Un šeit tāds pozitīvs virziens, tad mēs runājām par devīto pāntu, atkal par locekļiem un partneriem, un mums izdevās diskutēt par ļoti būtisku jautājumu par uh, pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Panācām vienošanos, ka būs paredzēts viens atsevišķs konkrēts punkts uh, vispārīgajos nosacījumos, kas nodarbosies ar šo jautājumu. Uh, un komisija apsolīja sagatavot teksta priekšlikumu par šo kompromisu. To mēs saņēmām vakardien un par to diskutēsim šodien ēnu darba grupā. Tāds sestais pants, kas nodarbojas ar Eiropas koordinācijas biroja atbildību un uzdevumiem. Šeit mēs panācām vienošanās par vairākiem punktiem. Uh, Viens, kas ir saistīts ar ziņošanas aktivitātēm, tika pārcelts, jo mēs gribam ar to nodarboties, kad izskatīsim 29. pantu, kas ir paredzēts vēlākam laika posmam. Tad 7. pants, kur ir runa par Nacionālo koordinācijas biroju atbildībām. Šeit mēs konstatējām, lai nodrošinātu maksimālu informācijas transferu par um, darba vietu iespējām un tā tālāk. Mēs šeit esam panākuši labu virzienu, tāpat arī izveidojot um, dialogu starp nacionālajiem nodarbinātības uh, birojiem un nacionālajiem partneriem. Tas ir būtiski. Pārējais punkts mums nesanāca izskatīt, jo trūka laika. Tādēļ nākamnedēļ mums ir paredzētas divas dienas pēc trialoga, lai varētu vēl piestrādāt pie tā, lai sasniegtu mūsu mērķus. Vēlreiz vēlos pateikties mūsu komitejas priekšsēdētājiem, kas ir arī šī trialoga vadītāju, jo viņas loma ir ārkārtīgi būtiska. Tāpat arī vēlos pateikties maniem un visu citu grupu ēnu referentiem, kas centās atrast risinājums, kas būtu mūsu komitejas interesēs. Paldies! Liels paldies, Bekera kungs, par jūsu sniegto informāciju! kā viņš savos ievadvārdos minēja, mums bija tāda ievad tikšanās 15. jūlijā, tad bija trialogs 2. septembrī, tad bija 15. septembrī informatīvais trialogs, un tad mums ir paredzēts trialogs nākamnedēļ, kuram mēs gatavojamies šonedēļ. Tagad došu vārdu Šonam Saimanam, kurš ir viens no ēnu referentiem. Lūdzu. Liels paldies! Es izteikšos ļoti īsi. Nerunāšu tieši par trilogu, bet par šo ziņojumu. Mums bija ziņa no sekretariāta, saņēmām to par komisijas darba programmu, un tajā ir teikts, ka pārskatīts Eurest būs iekļauts mobilitātes pakotnē, un tas rada apmulsumu. Uh, Varbūt kāds šeit eh, komitejā varētu eh, pastāstīt par to, ka pārskatīties Eurest, kas tiks iekļauts mobilitātes pakotnē, vai tas ir tas pats Eurest, ko mēs tagad pārskatām, vai arī pēc tam, kad šie trialogi būs eh, noslēgušies komisija, atkal paredzēs pārskatīšanu, lai var iekļaut mobilitātes pakotnē, pārskatīt, pārskatītu Euronest. Paldies, paldies, došu vārdu manu kungam. Jā, paldies. Nu, esmu, neesmu ēna referents, un es atļāvos uh, uzklausīt šo austriešu angļu valodu, kas nebija nemaz tik slikti, un vēlos uh, aicināt Haincu tā turpināt. Turklāt var konstatēt, ka vairākas idiomas, kuras mēs uh, vācu valodā uh, dēvējam par angļu, taču patiesībā tās nav angļu, neeksistē, bet patiesībā visi to saprot. Taču principā varu tikai, eh, vēlējos tikai pateikt šīs pāris lietas. Vai kāds no ēna referentiem vēlas ko piebilst? Nu, tad došu vārdu atkal Bekerkungam, varbūt, ka jūs varat mēģināt atbildēt Saimons kunga jautājumu. Eh, Godātie kolēģi, priekšsēdētāji, es nevaru dot atbildi, man nav nekāda paskaidrojuma par šo pārskatu, mēģinājumu tā, un tā tālāk, lai nu kas ar to domāts. Mēs nākamnedēļ diskutēsim ar komisiju un tad varam uh, jums dot autentisku un skaidru atbildi par to, kas īsti notiek. Es pieņemu, ka laikam ir um, vienkārši pārpratums uh, komisijas pusē, taču došu jums atbildi tad, kad saņemšu viņu atbildi. Paldies! Ļoti labi. Okay, we'll come back to that uh, uh, because. Uh... Pie šī punkta vēl atgriezīsimies, jo Bekerkungs mums apsolīja mēģināt atrast atbildi Saimons kunga jautājumam. Tas nozīmē, ka varam doties tālāk no trešā darba kārtības punktu uz ceturto. Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā. Dodu vārdu referentam Pirīnska kungām. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, kolēģi ir saņēmuši pārskatu par diskusijām. Manuprāt, sekretariāts to visiem izdalīja. Un tas parāda ļoti labu ainu par piekto informatīvo neformālo trialogu, kas notika 15. septembrī. Un es negribu veltīt laiku, lai detalizēti izskatīt visus eh, jautājumus, vēlos iz, uzsvērt tikai vienu. Šeit ir tāda kā pārklāšanās saistībā ar mūsu partneriem padomē, un tas ir saistīts ar šo jautājumu, kas visu laiku atkārtojas ar dalībvalstu prerogatīvām un to, vai šī platforma radītu pārkāpums saistībā ar dalību valstu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz konkrētu darbību veikšanu vai neveikšanu. Tad vēl joprojām pastāv bažas par to, ka dalība platformā kaut kādā veidā ir pārkāpju dalībvalstu tiesības un iespējas lem par to, kādu darbību veikt vai neveikt. Un šo jautājumu es pieminu tādēļ, ka, manuprāt, mēs mūsu diskusijās esam nokļuvuši tajā punktā, kur mums ir jāpanāk skaidrība par pamatjautājumiem, par konkrētiem formulējumiem dokumentā, un es aicinu visus kolēģus no dažādajām politiskajām grupām apzināties šo faktu, ka platforma ir vieta, kur var apmainīties ar labajām praksēm, atjaunot informāciju, pieprasīt kvalitatīvus uh, datus par dažādajiem uh, aspektiem, kas saistīti ar nedeklarēto darbu. Un ir ļoti dažādi šeit secinājumi, kurus uh, var gūt saistībā ar dažādajām dalībvalstīm. Es ceru, ka nākamajās sēdēs, kas mums notiks uh, oktobra sākumā, balstoties uz šiem pamatzināšanām, tad es domāju, ka mums uh, būs iespējams panākt labu progresu līdz šī gada beigām. Tāpat vēlos izmantot šo iespēju, lai uzsver to, cik būtisks ir informācija jo komisija arī par dažādiem jautājumiem, eh, šeit ir runa par eh, aprūpi mājās, un ir kļuvis skaidrs, ka trūkst kvalitatīvas aktuālas informācijas par dažādiem eh, nedeklarēto darbu, un tādēļ mēs vēlamies piedāvāt priekšlikumu, ka ir jābūt tādai interaktīvai informācijas datu bāzei, un ka Eurofondu ir jāīsteno šīs datubāzes projekts. Šeit ir atsauc arī uz jūniju un eirofondu, un es nezinu attiecībā uz kuru darba kārtības punktu jūs to attiecinat. Taču tiešām vēlos runāt par to, ka ir nepieciešama informācija šai platformai, lai uh, šis kopīgais projekts varētu piepildīt tos mērķus, kādiem tas paredzēts. Paldies, kā jūs sapratāt, ir noticis piektais neformālais trialogs un notiks vēl papildu trialogs oktobrī. Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi balsot. Liels paldies, Pirinska kungs! Thank you. Uh, okay. You're all ready. Esat gatavi? Sāksim ar pirmais, tad A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais kompromiss Q, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss S, kas par, pret, atturas pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim. 16. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 17. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīt. 18. kas par? pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. 19. lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. 21. atkrīt. B kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss C, kas par pret atturas no, pieņemts. Kompromiss R, kas par pret atturas pieņemts.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 64. grozījums, tas ir 9. lapusē, kas par pret atturas pārbaudīsim 64. lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 65. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 66. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam 66. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. Deviņdesmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Labi, 90. grozījums. Beidzam balsot. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss I par pret pret, atturas pieņemts. Kompromiss J, kas par? Mutisks grozījums no tautas partijas, lai nauts vietā būtu vārds welcomes. Kas par? Pret, atturas pieņemts. 120. grozījums par pret atturas noraidīts. 121. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 121. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 122. grozījums, kas par pret atturas norēdīts. 122. jāpārbauda, lūdzu. 122. 122. lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 123. par pret, atturas pieņemts. 124. par, pret, atturas pieņemts. 127. par, pret, atturas pieņemts. Jāpārbauda 127. lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. 128. par pret atturas noraidīts. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. 137. grozījums par pret atturas pieņemts. 139. kopā ar 140. kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. 141. grozījums kā papildinājums L kompromisam. Bet tagad mēs balsojam atsevišķi, kas par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. 141. grozījums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 147. grozījums atkrīt. M kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 154 par pret atturas noraidīts. 154. elektroniski sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 155. par pret atturas pieņemts. 156. par pret atturas noraidīts. Bet varam pārbaudīt 156. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. par pret pret, atturas noraidīts. Jāpārbauda 157. lūdzu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 150. N kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss O, kas par pret pret atturas pieņemts. 177. grozījums, kas par pret atturas norēdīts. Pārbaudīsim 177. sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts. 179. par pret atturas pieņemts. 179. jāpārbauda, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 180. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 181, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Jāpārbauda. 181. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par grozīto uh, atzinuma projektu, kas par pret atturas pieņemts. Ā, tas jādara elektroniski. Tā paredz jaunie noteikumi. Balsojam. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. Tagad redzam 36 balsis par, 14 pret, viens atturējās. Nākamais punkts darba kārtībā. Balsojums ir beidzies. Mums ir vēl viens balsojums. Vēl viss nav cauri. Mēs balsosim elektroniski par globalizācijas pielāgošanas fondu Alitālijā. E, lūdzu, kas par elektronisks balsojums? Beidzam balsot. 47 par, 4 pret. Bet tagad balsojums ir beidzies. Liels paldies! Ah, hmm, okay, then we proceed to item 8. Nākamais ir astotais darba kārtības punkts. Septembrī, 17. septembrī komisija piedāvāja priekšlikumu par ilgtermiņa bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū. Un šodien mūsu priekšā uzstāsies komisijas pārstāvs, kas prezentē šo priekšlikumu. Mm, yeah, so we start with, the, with this. Yeah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 diskusiju par ziņojumu, ko vēl neesam dzirdējuši. Dažas minūtes pārtraukums. Now... Komisijas pārstāvis ir ieradies. Divas minūtes vēl. Tātad sāksim pēc divām minūtēm, lai visi var paspēt ienākt zālē. we start the meeting. Atsāksim darbu, kolēģi. Priecājos Miš, redzēt šeit Mišelu Servusu no uh, Nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Jūs iepazīstināsiet mūs ar ievadu par padomes rekomendāciju par ilgtermiņa bezdarbnieku reintegrēšanu. Un jums uzdevu jautājumu, pirms jūs bijāt šeit, lūdzu. Labdien! Mans kolēģis Serš man sacīja, jautājums parādījās saistībā ar mobilitātes pakotni. Kā jūs zināt, komisija strādā ar šo un decembrī pieņems dokumentu. Un jautājums bija, kāpēc Eures bija pieminēts kā daļa no šīs pakotnes nodomu protokolā. To tiešām tā bija. Eures uh, priekšlikums arī parādījās kopā ar mobilitātes pakotni. Uh, Un mēs vēlamies, lai šis priekšlikums, ko komisija jau ir izstrādājusi par likumdošanas procedūru, kas ir jau pavirzījusies uz priekšu, no politiskās perspektīvas viedokļa, tas ir viens no instrumentiem, ar ko veicināt strādājošo mobilitāti. Tas nenozīmē, ka komisija vēlas pārskatīt vai revidēt priekšlikumu. Tā nav. Vienkārši secinājums par šo priekšlikumu likumdošanas procedūrā, nu, tas ir jāizstrādā veicīgi, lai nebūtu, nu, tas ir vienkārši kā paskaidrojums. Un tagad gribu jūs īsumā iepazīstināt ar padomes rekomendāciju ieteikumu par ilgtermiņa bezdarbu. Ieteikums tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Man ir arī daži slaidi, ko es parādīšu un komentēšu, un tad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Šis uh, projekts ir daļa no šī gada darba programmas, un komisija vēlējās izvērtēt ilgtermiņa bezdarbu tā rūpīgāk, jo šīs nozdarb, ar šo bezdarbu ir visgrūtāk tikt galā. Kā jūs zināt, atveseļošanās procesā no ekonomiskās krīzes mēs redzam, ka bezdarba situācija uzlabojas. Tas attiecās pat uz jauniešiem. Jauniešu garantija darbojas, bet ir daļa bezdarbnieku, ar kuru situācija ir ļoti grūti mainīt, un tie ir ilgtermiņa bezdarbnieki. Un kā jūs zināt, skaitļi ir ļoti daļrunīgi. 12 miljoni cilvēku ir ilgtermiņa bezdarbnieki. Tas ir ļoti liela daļa. Un mēs balstījāmies uz jaunatnes garantijas uh, struktūras. Tā, mēs izstrādājam šo ieteikumu, adresējot to dalību valstīm, un tajā ir parametri vai kritēriji Eiropas Savienības līmenī, bet uh, īstenošanu saskaņā ar valsts, konkrētās valsts apstākļiem veids pati dalību valsts. Mēs e, tātad dodam iespēju dalībvalstīm piemēroties īstenošanā, iz, īstenot to saskaņā ar valdošajiem apstākļiem valstī. Bet piedāvājam parametrus, kā un ko varētu darīt. Būtībā metodoloģija ir tāda pati kā jaunatnes garantijā. Tas pats attiecas arī uz finanšu atbalstu. Jaunatnes uh, garantija darbojas, jo tā tiek kombinēta ar finansējumu no Eiropas sociālā fonda un jaunatnes atbalsta iniciatīvas. Un arī šajā gadījumā mēs jau atbal, izmantos, piedāvājam izmantot esošo atbalstu no Eiropas sociālā fonda. Nākamais slaids parāda situāciju. Visturpmāk ka vistumšākā krāsa parāda tur, kur, valstis, kur ir visvairāk ilgtermiņa bezdarbnieku - Grieķija, Itālija, Portugāle, Slovākija un Spānija. Tās ir valstis, kurās kopumā ir liels augsts bezdarba līmenis, un šis ieteikums Un šeit pro problēmātika ir sadalīta tā kā četrās, četros elementos, četrās komponentēs, un te jūs redzat uh, šī, šos parametrus, tos var atrast visās dalību valstīs. Pirmkārt ir problēmas ar uh, to, lai nodrošinātu, ka visi bezdarbnieki reģistrējas. Uh, 73% no ilgtermiņa bezdarbniekiem reģistrējas kā bezdarbnieki. Tas nozīmē, ka 27% no viņiem nereģistrējas. Un vissvarīgākais elements es Rumānijā, Bulgārijā, Latvijā un apvienotajā karalistē ir mazāk nekā 50% reģistrējušies. Tātad tiem, kas nav reģistrējušies, nav vispār nekāda atbalsta. Vēl viens daļrunīgs skaitlis šajā kontekstā tā ir aktīvā darba tirgus politika. Tikai 20% no šīm programmām ir domātas ilgtermiņa bezdarbniekiem. Un ņemsim vērā, ka, uh, ka runa ir tikai par pusi no īstenībā bez darba esošiem cilvēkiem. Tātad ilgtermiņa bezdarbnieki saņem daudz mazāku atbalstu nekā citas bezdarbnieku grupas. Kaut gan šī uh, daļa no bezdarbniekiem, viņiem ir nepieciešami visplašākie un aktīvākie pasākumi. Uh, par nepārtrauktību. Tas ir īpašs jautājums. Ja beidzās pabalsta saņemšana, tad lielākajā daļā darī, dalību valstu atbildība nāk no nodarbinātības dienestiem, tā pāriet sociālo dienestu rokās. Un tas e, arī izskaidro, kāpēc aktivizācijas pasākumi lielā mērā samazinās vai pat pilnīgi beidzas tad, kad eh, atbildību uzņemas sociālie dienesti. Un ko mēs vēlējāmies, gribējām sniegt atbalstu um, nodarbinātības dienestiem, mudināt viņus turpināt pasākumus arī tad, kad atbalsts tā kā ir beidzies. Par individuālu atbalstu kopumā mēs konstatējām, ka daudzās dalību valstīm individuālais atbalsts atbilstoši cilvēka vajadzībām parādās tikai pirmajos mēnešos, kad cilvēks ir bez darba, bet bez 12 paiet 12 mēnešiem, šīs aktivitātes arī tiek pārtrauktas, kaut gan individuālais atbalsts ir ļoti nozīmīgs tieši ilgtermiņa bezdarbniekiem. Un tad, uz ko mēs fokusējāmies darba tirgu, mēs atradām, konstatējām, ka daudzās valstīs ilgtermiņa programmas, ilgtermiņa bezdarba programmas nav pielāgotas bezdarbnieku vajadzībām, un mēs strādājam arī pie priekšlikumiem šajā ziņā. Uh, Ko mēs vēl konstatējām, kā trīs soļus, kas ir nepieciešami, lai cilvēks varētu atgriezties darbā? Šie soļi ir, ir ļoti būtiski un izriet viens no otra. Pirmais ir cilvēkam vispār jāreģistrējās. Un kā es jau teicu, dažās valstīs daudz ilgtermiņu bezdarbnieku nemaz nereģistrējas ir jānodrošina, lai bezdarbnieki reģistrētos. Par to mēs arī runājām, runājot par jaunatnes garantiju. Tas ir pirmais svarīgais solis. Otrais ir individuālais novērtējums. Fakts, ka konsultants rūpīgi iepazīsies ar cilvēka individuālo situāciju, ko es ar to domāju Uh, kādas ir cilvēka iespējas, izredzes, kāds ir viņa potenciāls darba tirgum, un jāizvērtē arī uh, cilvēka vēlmes un darba tirgus iespējas. Ir jāskatās gan uz uh, sociālajiem jautājumiem, gan nodarbinātības aspektu, un jāskata tas kopā. Uh, Un trešais tā ir ideja par šīs darbā integrēšanas vienošanos. Tas ir tā kā līgums, kurā ilgtermiņa um, bezdarbnieks un iestāde uzņemas savstarpējus pienākumus vai saistības. Piemēram, cilvēks apņemas apmeklēt apmācību vai Tā pašā laikā sociālais jautājums, sociālā drošība arī nepaliek bez uzmanības. Un tālāk nākamais slaids, tas parāda, kādas atšķirības ir reģistrēšanas kvantumā dalība valstīs. Dažas dalība valstis labajā pusē tiešām nu, var redzēt, ka lielākā liela daļa ilgtermiņa bezdarbnieku vispār nav reģistrēta nekādā sistēmā. Un mēs vēlējāmies šos cilvēkus arī sasniegt. Nākamais slaids parāda soļus, ko mēs, kā tiek veikts individuālais novērtējums Un ko mēs piedāvājam? 18 mēnešu laikā ir jātiek skaidrībā par nodarbinātības iespējām, par šķēršļiem, par līdzšinējiem centieniem atrast darbu un konsultācijām, kas būtu individuāli pielāgotas. Te pašā laikā tātad jātiek skaidrībā par šķēršļiem, kas neļauj cilvēkam atrast darbu. Uh, un mēs domājam, ka no 12 līdz 18 mēnešu laikā tas viss ir jāpaveic, un 18 mēneši tas ir tiešām pēdējais brīdis, kad individuālam novērtējumam ir jābūt izdarītam vai sagatavotam, jo ap šo laiku daudzās dalībvalstīs beidzas atbalsta sniegšana, un cilvēks nonāk sociālo dienestu uh, vai sociālo iestāžu redzes lokā. Tātad līdz šiem 18 mēnešiem ir jādarbojas aktīvi, ja grib, lai cilvēks darba tirgu var atgriezties. Un noslēgumā daži kritēriji par, vai parametri, kas ir šajā darbā atgriešanās nolīgumā. Tas ir dokuments melns uz balta, un tajā ir uzskaitīta virkne pasākumu, aktivizācijas pasākumi, sociālā atbalsta iespējas, un šeit ir iesaistītas, šeit ir runa gan par sociālo pusi, gan par nodarbinātību, ko mēs esam konstatējuši. Ilgtermiņa bezdarbā mēs skatāmies, kāda ir cilvēka situācija, tad bieži viņiem tiek uzkrauts dažādas formalitātes, kas ir jākārto dažādās iestādēs. Un tas ir, nu, tas prasa daudz enerģijas, nevienmēr arī tas ir iespējams. Un mēs piedāvājam veidot vienoto kontaktpunktu, kurā cilvēks var tikties ar savu konsultantu, kas viņam kas izskatīs viņa iespējas atgriezties darba tirgū. Un šeit ir dažādas iespējas, dažās dalībvalstīs uh, atbild par šiem kontaktpunktiem atbildēs pašvaldības vai valdības iestādes vai nodarbinātības dienesti. Un nākamais slaids parāda uz ko mēs koncentrējāmies no darba devēju puses. Protams, jāraugās arī, lai darba devējam būtu iespēja, kapacitāte uzņemt darbā cilvēku, un arī viņ, ir viņa vajadzības un nepieciešamības ir jāatzīst. Un ilgtermiņa bezdarba gadījumā, lai atrastu ilgtspējīgu darbu, ir jānodrošina uh, lai cilvēks varētu saņemt tiešām reālu darbu, bet arī uh, darba devējam ir jāsniedz atbalsts, ir jāskatās uz brīvajām, uz vakancēm, kādas ir iespējas izmantot subsīdijas un citus finansiālos stimulus darba devējam. Un noslēgumā pēdējais attēls vienkārši Vēlreiz viss ir apkopots vienā attēlā. Tātad trīs galvenie komponenti - individuālais novērtējums. Tas ir būtiski, jo tas nav līdz šim īpaši raksturīgs ilgtermiņa bezdarbā. Tad mēs iesakām vienoto kontaktpunktu neraugoties uz to, ka iesaistās dažādas iestādes, informācijai ir jābūt koncentrētai vienā vietā. Un tad apakšā ir šis darbā atgriešanās vai darba integrācijas nolīgums, kurā ir saistības uh, abām pusēm. Tas no manas puses šobrīd būtu viss. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Thank you for that introduction. Paldies par šiem ievadvārdiem. Un došu vārdu Elizabetei Morēnai Šarķijai. Lūdzu. Paldies par to, ka izklāstījāt jūsu redzējumu darbām ar ilga termiņa bezdarbniekiem. Mēs Ar šo jautājumu jau krietnu laiku strādājam Empul komitejā, tā ir visas Eiropas problēma, un es gribētu atgriezties tagad pie dažiem punktiem, jo ir skaidrs, ka Eh, sistēma un analīze ir, protams, ļoti rūpīga, bet atvainojiet, ka es tomēr norādīšu lietas, kas būtu uzlabojamas, jo ja mēs strādājam kopā, tas nozīmē, ka mēs vēlamies panākt labāku sniegumu kopā. Un mēs redzam arī tīri eksperimentāli no pieredzes, ka ir atsevišķās lietās jāpanāk progress. Sākotnēji jūs Eh, pasvītrojāt eh, individuālu pieeju. Manuprāt, tas ir pats būtiskākais eh, punkts. Ar ilgatermiņu bezdarbniekiem mēs saskaramies tieši to pašu problēmu kā personas bez kvalifikācijas. Tās ir personas, kam ir nepieciešama individuāla pieeja vis, pilnībā. Gan tie diagnostiski, gan mm, atbalstot visos mm, pasākumos. Un šeit individuālai pieeja ir jābūt ļoti, ļoti spēcīgai, jo, jo tas ir saistīts jau ar otro punktu jūsu uh, um, izklāstā PUK jeb um, uzklausīšanas punkts ir nepieciešams, lai cilvēki būtu apmācīti. Individualizācija ir visgrūtākais un sarežģītākais darbā ar personām uh, bezdarba un sociālās uzvedības ziņā. Ļoti daudzi ir sava ģimenēs zaudējuši paudžu laikā pieradumu pie darba. Un jā, mēs profesionāli neveidosim šo individuālo pieju, tad visa sistēma sabrūk. Sistēmai ir jābūt patiesam profesionālismam attiecībā uz individuālo pieju kas būtu tai skaitā iekļaut diagnozē, piemērotās metodēs konkrētajai personai, un tas ir visgrūtākais, un arī tāpēc ir 20% beidzēju skaits bez kvalifikācijas izglītības sistēmā. Tālāk otrais punkts, par ko es vēlos runāt, ir vienots tais kontaktpunkts. Tā ļoti labi, ka tas jau pastāv vairākās valstīs, bet es gribu pasvītrot, ka būtiskā problēma ir visgrūtākajā šajā ziņā tas, ka ir grūti to attīstīt lauku vidē. Ja jūs kartografēsit ilgtermiņu bezdarbniekus, tad e, sadaliet pilsētu un lauku vidi, un jūs redzēsit, ka vajadzēs piemērot mūsu eiropeisko reakciju dažādām vidēm un kurās reakcijai un rīcībai ir jābūt atšķirīgām. Šodien To mēs redzējām saistībā ar tematiem, e, vai tie attiektos uz jauniešiem vai ilgtermiņa bezdarbniekiem. Tas attiecas uz to, cik grūti ir strādāt ar šiem cilvēkiem lauku vidē. Vienotais kontaktpunkts kaut, pēc savā jēdziena ir eh, kaut kas lielisks, jo tas nozīmē sarunu partneru profesionalizāciju, kompetenti cilvēki dažādās jomās, bet tomēr to ir vieglāk paveikt pilsētvidē priekšsēdētāji. Un tagad vēl trešais punkts no manas puses, kas, manuprāt, ir visai svarīgs un tas attiektos uz integrācijas e, līguma darbā. E, tā ir lieliska doma, bet šeit mums ir klopšanas akmens, un kur ir e, vajadzīgas atbalsts arī darba devēģiem, konkrēti, ka ir jābūt mazā uzņēmumā, it īpaši vai uzņēmumā kopumā, ir jābūt šādam eh, apmācītājam, un mazā uzņēmumā tādu ir visgrūtāk paredzēt. Tāpēc jādomā par kādu specifisku rīku, jo eh, darba vietas visvairāk tiek radīts mazos vidējos uzņēmumos, savukārt šāda apmācība ir daudz vieglāk veidot lielajos, un mūsu sistēma darbosies tikai tad, ja mēs varēsim atbalstīt mazos uzņēmumus ar šo apmācības jeb uzraudzītāja um, funkciju. Paldies jums! For... Paldies par šo uzdoto jautājumu. Un tagad ikvienam ir divas minūtes jautājumam. No manas puses arī būs jautājumi, un tagad dodu vārdu sociāldemokrātu pārstāvim Havī Lopesam uz divām minūtēm. Paldies par jūsu izklāstu un to, ka jūs atbalstāt valsts politiku politikas, kas ir koncentrētas uz darba vietu veidošanas. Kā jūs redzat, dati ir skandalozi, 12 e, miljoni e, bezdarbnieku, 5% Eiropas iedzīvotāju, un tāpat arī mums ir jāizprot, kā mēs varam jautājumu risināt. Mēs saprotam to, kam kādi priekšlikumi ir izteikti, kādas grūtības tiek norādītas un kādas tās bija pirmīt un tagad, kā tiek izvērtētas specifiskās vajadzības katrai perso personai un individuālā pieeja mūsuprāt ir ļoti pozitīva, tāpat arī darba integrācijas eh, līgums, bet mēs jāapzinās, ka atšķirības starp dalību valstīm ir lielas, tāpat arī procentuāli. Un šis kopīgais ietvars pēc tam piemērots konkrētā katrā dalība valstī, tam būs jābūt pietiekam elastīgam, jo ir vietas, kur ir skaitļi 10%, citur 50%, tātad atšķirības ir ļoti lielas tālāk, vēl ir resursi ir svarīgs jautājums. Šodien uh, mēs runājām par to, ka priekšlikums paredzētu pārdalīt līdzekļus, ko mēs e, novirzām konkrēti sociālo fondu ilgtermiņa bezdar bezdarbniekiem. Un ņemot vērā to, kā ir 12 miljonu e, ilgtermiņa bezdarbnieku un tās pārmaiņas, ko mēs e, esam iecerējuši paredzēt būtu pietiekams, tas bija otrkārt, un treškārt, mums ir daudz kas ko piebilst, bet treškārt, No kurienes tiks radītas šīs darba vietas, tas ir svarīgs jautājums, un ko mēs darīsim ar tiem, kas ir parakstījuši šo līgumu, bet kuriem mēs nevaram piešķirt darbu. Ir eh, tiesa, ka ir iekļautas daudz lietas šajā līgumā, sociālais atbalsts, darba atbalsts un, un iz, apmācības atbalsts, bet mums ir jādomā, kā mēs to nodrošināsim. Paldies! Eh, Sārvas kungs, vai mēs varam uzklausīt visus jautājumus un pēc tam jūs sniegtu atbildes beigās? Anna Sandēra, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es no savas puses vēlētos pateikties komisijas pārstāvim, kurš eh, mūsu uzrunā šodien un apsveikt viņa prezentētos priekšlikumus cīņai pret ilgatermiņu bezdarbu. No manas puses ir divi konkrēti jautājumi šajā sakarā. Jūs eh, runājāt par atbalsta pasākumiem un konkrēti par uzņēmumu atbalsta pasākumiem, norādot, ka pasākumiem ir jātiek piemērotiem uzņēmumu vajadzībām un kā šiem pasākumiem ir jābūt tādiem un jāsekotam, lai tos varētu īstenot iesaistot uzņēmumus. Šeit es pievienojos kolēģis Morens Šartie sacītājiem, un mans jautājums ir, kādi ir šie pasākumi, vai jums ir konkrēta doma šajā sakarā, un uh, otrais jautājums, kas man interesē, uz kurām teritorijām tas attiektos, vai tas ir pasākumi, tie ir pasākumi, kas ir domāti konkrēti apgabaliem, kur ilgtermiņa bezdarba līmeņi ir visaugstākie, vai tie ir pasākumi, kas tiktu īstenot viscaur Eiropas Savienībā. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs Šons Saimons. Paldies! Es vēlos pateikties par eh, ļoti interesanto un izglītojošo izklāstu. Par e, regulu runājot, domāju, ka šis varētu būt vieglas akcents, e, kas varētu paslīdēt gandrīz nepamanīts, un tas nebūtu nemaz tik slikti, bet es gribētu dzirdēt to vai komitejā vai komisijā jūs esat saskārušies ar izvērtēšanas procesu tajā, vai jūs ar šādu rekomendāciju paredzētu papildu pievienoto vērtību, vai jūs vienkārši ieteiktu katrai dalībvalstī rīkoties e, atšķirīgā veidā un es e, no savas puses atbalstītu šādu vieglu raksturu mm, regulējumu pieņemšanu, bet vai jūs nesat iecerējuši e, kādu, prie, nevienu priekšlikumu nesagatavot vispār? Paldies! Nākošais runātājs deputāti Jāšlovieka. Paldies priekšsādātāji! Paldies par sniegto informāciju! Mans jautājums ir sekojošs. Jūs norādījāt, ka īstenotās programmas nav pietiekami efektīvas, it īpaši uh, tās darbības, ko veic valsts dienesti. No savas puses es gribētu zināt, vai ja jūs esat sazinājušies ar arī privātajām struktūrām un e, kāda šeit būtu pozitīvā vai negatīvā ietekme. Otrkārt, es gribētu zināt, kādā veidā persona, kas tiek nodarbināta vienotajā kontaktpunktā, Cik eh, klientu šī persona spētu apkalpot, un vai šī persona pārzinās darba tirgu, vai šī persona pārzinās apmācības programmas, kas varētu tikt piedāvāts. Vai šie vienotā kontaktu punkta darbinieki spēs sagatavot bezdarbniekus darba tirgumu, kas pieprasa zināmu elastīgumu. Paldies! Nākošais runātājs. Liels paldies! Es vēlos jums sirsnīgi pateikties par plašo prezentāciju, par to, kā kādas vēlmes pastāv saistībā ar ilgtermiņā bezdarba problēmas risināšanu. Mums vairāk ir jākoncentrējas uz aktīvāku iesaistīšanos darba tirgu, un šeit, protams, ir jāņem vērā arī tiesības un pienākumi. Visiem iesaistītiem ir tiesības un, uh, piemēram, uz bezdarbnieku, pabalstiem un tā tālāk, taču vienlaiks ir pienākums aktīvi piedalīties um, darba tirgus uh, politikā, būt gataviem piedalīties apmācībās, uh, izglītojušos pasākumos. Un sākumā taču ir jāpalūkojas, kas katram individuālajai personai ir nepieciešams, lai varētu darba tirgu nostiprināties. Mēs Dānijā jau vairākus gadus centāmies praktiski īstenot to, ko komisija šodien mums uh, ir prezentējusi, un mums ir bijusi arī laba pieredze. Taču par vienu jautājumu mēs arī vēl nesam atraduši atbildi Dānijā, kādi instrumenti ir jāizmanto, kad apmācība, kad uh, Eh, skolas, kad prakses, ka, kurš no šiem instrumentiem ir labākais. Vai jums varbūt ir kādi konkrēti priekšstati par šo punktu? Un tad vēl viens jautājums, vai tikušas veiktas analīzes saistībā ar to, cik daudz jauniešu atrodas ilgtermiņu bezdarbā, jo, manuprāt, instrumentu izmantošana atkarība par jāsasaist ar to, vai runa ir par jauniešiem, kas ir ilgtermiņa bezdarbā, vai vienkārši cilvēki, kas jau ir strādājuši un tad ir bezdarbnieki un pēc tam vēlas atgriezties. Paldies, Jānis Sigmans kundze. Ja, pani predsedajúca, chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto iniciatívu, pretože, tak ako bolo už aj spomenuté, Paldies! Vēlos pateikties par šo iniciatīvu, un kā jau tika pieminēts, Slovākija ir viena no tām valstīm, kas cīnās ar ilgtermiņa bezdarba fenomenu. Manuprāt, jūsu pieeja ir pareizā. Šī individuālā pieeja katram klientam, manuprāt, tiešām ir būtiska. Tāpat vēlos uzsvert to, ko teica mans kolēģi, ka mums ir nepieciešama padomdevēja ilgtermiņa bezdarbniekiem, kuriem jābūt kompetentiem cilvēkiem. Bieži vien tieši tā ir problēma. Ļoti bieži šie darbinieki nav kompetenti un viņiem nav pietiekami daudz laika, lai varētu pavadīt pietiekami daudz laika ar jebkuru individuālo kandidātu, lai varētu nodrošināt efektīvus atbalstu, padomus. Manuprāt, mums ir jāinvestē vairāk šajos cilvēkos, lai būtu daudz vairāk šādu kompetentu padomdevēju. Un tagad mēs runājam par vienas pieturas aģentūru. Uh, Mums šeit eh, jārīkojas daudz profesionālāk. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka šie cilvēki, kas atrodas ilgtermiņa bezdarbā, viņi cīnās ar daudzām problēmām savā dzīvē, viņiem bieži vien ir parādi, viņi cīnās ar be... nabadzību, un bieži vien viņu iespējas un motivācija ir ļoti zema. Iespējams, ka mums vajadzētu pacensties un eh, piedāvāt tādus kā darbiniekus uz vietas, kur uh, var ierasties pie tiem cilvēkiem dzīves vietās un paraudzīties, kur viņiem nepieciešama palīdzība. Varbūt, ka mēs varam izmantot to pieredzi, kuru ir apkopojuši nevalstiskās organizācijas, kuras strādā uz vietas, kurām ir pieredze par to, kā lai integrē šos ilgtermiņu bezdarbniekus. Un noslēgumā pēdējais jautājums, kad runa ir par šiem līgumiem starp uh, ilgtermiņa bezdarbnieku un uh, uh, nodarbinātības darbinieku par šiem 18 mēnešiem. Un kad jūsuprāt var sagaidīt tādu lūzumu punktu, kad šis cilvēks var sagaidīt atrast darbu, parakstot šo līgumu? Jo, manuprāt, tas, man ir bažas, ka šis var palikt tikai rakstisks līgums, un kamēr cilvēki neapgūst, nesaņem efektīvu apmācību, viņi nebūs iespējams atrast darbu. Paldies! Grazie, prezidente! E... Ci piace la proposta della... Liels paldies, priekšsēdētājs, saka Sagea kundze. Mums ļoti labi patīk komisijas priekšlikums Un iespējams tas ir saistīts ar to, ka mēs eh, mūsu kustībā Činkvestēlā esam izstrādājuši priekšlikumu, kas bija ļoti līdzīgs, taču mēs neguvām panākumus, jo nu, citām pusēm sekoja pilnīgi citiem mērķiem. Man ir jautājums komisijai. kādā veidā bezdarbnieks tiek mudināts uh, reģistrēties šajā atbalsta sarakstā. Ja manā valstī šeit nepiedāvā kaut kādus papildu finanšu mm, guvumus. Mm, nu, ko lai es kā bezdarbnieks, kā lai es tieku motivēts uh, reģistrēties, ja valsts mani nekādi papildus neatbalsta, jo manā valstī tā nav. Es uzklausīju kolēģi viedokli un dzirdēju, ka citās valstīs situācija ir citādāka, taču kā lai mēs parūpējamies par šiem ilgtermiņu bezdarbiem, ja viņi nesaņem reālu atbalstu. Šeit ir runa par 18 mēnešiem. Manā valstī nav 18 mēnešu, kur valsts rūpēs par bezdarbniekiem. Nav paredzētas nekādas profesion, profes, profesionālas kvalifikācijas celšanas kursi, apmācības, un tad man ir jautājums, kā tad, lai mēs ievērojam šo pienākumu? Jo citā tas ir līdzīgi kā ar jauniešu garantiju. Budžeta, budžets tiek sadalīts eh, dažādām apmācības aģentūrām, Un patiesībā bezdarbnieki nemaz nesaņem šo atbalstu reāli. Kā jūs vēlties nokontrolēt, izvērtēt, pārbaudīt, kā šīs jaunās iespējas tiek praktiski izmantotas? Mums ir Eiropas sociālais fonds. Un uz to mums vajadzētu spēt paļauties, bet vai šis Eiropas sociālais fonds var? Uh, īstenot reālu atbalstu, vai jūs varētu varbūt paredzēt pienākums dalībvalstīm? Manuprāt, tā ir jārīkojas. Dalībvalstīm jānodrošina bezdarba pabalsts, jo bezdarbniekiem taču ir jāspēj paēst arī tad, kad viņiem nav darba. Manā valstī šāds atbalsts nav un ar tas uh, tiek atkārtot kritizēts, jo jūsu priešlikumā mēs atradām to, ko vēlamies lai tas būtu mūsu valstī, taču šobrīd tāda iespēja pa mums nepastāv. Mums nav nepieciešamie apstākļi, lai īstenot šādus projektus. Merci. Uh... Paldies, priekšsādētāji. Uzklausot padomus ieteikums ilgtermiņa bezdarba mazināšanai. Esmu gandarīts, ka ir eh, daudzi labi pasākumi, atbalstu profesionālās integrācijas pasākumu, individuālu pieeju un tā tālāk. Bet atbalstu arī Morēna Šārķie ja, eh, ja, eh, sacīto un vēlos pievienot savu jautājumu. Bezdarbs pieaug kā tsunami un pat Francijā mēs redzam, ka bezdarbnieku centri netiek ar situāciju galā. Uh, no vienas puses darba spēka dēļ, no otras puses darbinieku kvalifikācijas dēļ. Kādu jūs esat iecerējuši veidot pietiekam daudzskaitlīgas un kvalificētas struktūras? Otrkārt, es negribētu darbinieku trūkumu dēļ, eh, lai tas izpaustos kā kāda eh, palīdzības sniegšana, eh, kā to dara sociālie darbinieki. Un noslēgumā man gribētos teikt, ka esam sākuši no nepareizās puses, jo mums vajadzētu domāt par eh, darba vietu veidošanu. Tas nozīmētu atbalstīt mazos un ļoti mazos uzņēmumus veidot darba vietas, jo tie ir 80% no strādājošo, kas palīdzētu patiesi cīnīties pret ilga termiņa bezdarbu un vēlreiz apsveicu deputāti Marinu eh, Mar Moren Šārtjē, kura atbalsta eh, uzraudzītāju, jeb apmācītāju lomu uzņēmumos, tas nozīmē pieredzējuši darbinieki, kuriem ir liela pieredze un kuri būtu priecīgi šo Eh, savu pieredzi nodot jauniešiem, kur uzsāktu darbu vidējos mazos un ļoti mazos uzņēmumos. Paldies tagad deputāte Blankevičūte. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies komisijai par pausto priekšlikumu. Man ir daži konkrēti jautājumi. Pirmkārt, saskaņā ar jūsu piedāvāto informāciju 23% eh, ilga termiņa bezdarbnieku nav reģistrēti, atsevišķās valstīs 50% eh, ilga termiņa bezdarbnieku nav reģistrēti. Vai jūs tiešām domājat, ka mēs spējam sasniegt 100% ilgtermiņa bezdarbnieku eh, reģistrēšanu, kā mēs to viņus piespiedīsim. Un kādi būtu iemesli, kāpēc šie cilvēki nereģistrējas? Varbūt eh, daži no viņiem strādā nelegāli, jo Eiropas Savienības dalībvalstīs nelegālais darbs eh, pieaug. Tālāk ir zudusi motivācija. Kādus specifiskus pasākumus jūs domājat piedāvāt, lai veicinātu motivāciju strādāt legāli un nevis iztikt no sociālajiem pabalstiem? Treškārt, darba devēji. Darba devēji neapsveiks ilga termiņa bezdarbniekus. Ir jābūt pasākumiem, kas mudinātu bezdarbniekus pieņemt viņus darbā. Un mans pēdējais jautājums - mēs panākums negūsim, ja mums nebūs pietiekama finansējuma. Jūs sacījāt, ka mēs varētu izmantot Eiropas sociālo fondu. Vai komisija ir E, domājusi par konkrētu skaitli, cik daudz no SF varētu novirzīt, lai iekļautu ilgtermiņa bezdarbniekus atpakaļ darba tirgu. Un vai jūs domājat, ka tiks pārskatīta septiņu gadu programma? Mums varētu būt jāpiešķir papildu finansējumu ilgtermiņu un jauniešu bezdarbam. Paldies! Eh, gracias, presidente. Pal, nākošais runātājs, paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties komisijas pārstāvjiem par uzstāšanos, un e, e, mums ir nepieciešams attīstīt specifiskus e, integrācijas pasākumus e, ilgtermiņa bezdarbniekiem, kas nodrošinātu apmācību, individuālas integrācijas programmas, atbalsta programmas, pavadošās programmas un tā tālāk. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst to, ka ir valstis, kurās ir ilgtermiņa bezdarbs, e, kas ir pamatā vistrūcīgākās Eiropas Savienības valstis un arī e, tās, kurās e, bija trojkas intervence to vidū. Eh, Spānija, kur bezdarbs ilgā, termi, eh, ilgā termiņā un jauniešu bezdarbs skar 53% iedzīvotāji. Mums ir jāuzsver neveiksmi, ko ir guvusi stingrā staupības politika, kuru apstiprināja FMI, eh, Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas Savienība. Tāpat jauniešu garantijas programma. Diemžēl tā nav darbosies vairākās dalībvalstīs. Gribu eh, runāt par Spānijas piemēru, kur tas skār tikai nelielu 16% jauniešu bezdarbnieku daļu un kur tas kalpo tikai, lai samazinātu iemaksas sociālās nodrošināšanas sistēmā. Tas te rada darba vietas un nerada kvalitatīvas darba vietas. Mēs nepacietīgi gaidām ietekmes izvērtējumu šai jaunatas garantijai. Otrkārt, apmācība. Tai ir jābūt saistītai produktīvo modeli un arī e, tāds modelis intensīvā veidā netiek radīts darba tirgu. Ir nepieciešams Eh, to pakļaut kolektīvajiem darba līgumiem. Un visbeidzot, mums ir vajadzīga globāla pieeja, kas ņemtu vērā kvalitatīvu nodarbinātību, kas eh, paredzētu cilvēku cienīgus darba apstākļus un eh, minimālu cienīgu ienākumu, kā to norādīja komisijas priekšsēdētājs Junkers pro savā programmā, kas nav stājusies spēkā. Paldies, nākošais runātājs Tatjana Ždānoka. Paldies, priekšsēdētāji. Daļai man jautājumi jau bija uzdoti, bet es pirmām kārtām gribu pajautāt tieši par to reģionālo dimensiju, vai tiešām komisija izstrādās atsevišķus plānus tiem reģioniem, kur ir vislielākais bezdarbnieku skaitu un kā būs reģionālas vāras iestādes Eh, reģionāls pašvaldības pašpārvalde iesaistīti darba vietu eh, arī ražošanas sekmēšanā, ka zaļo pārstāvis arī gribētu minēt zaļos darbus. Otrais jautājums, mēs nesen pieņemam ziņojumu par eh, tādu mm, pirms mm, pensiju vecumu cilvēkiem arī mm, bezdarba, bezdarba problēma. Vai arī ir jums plānots jūsu programmas sadalīt pēc šī radītāja? Teiksim, jauniešu bezdarbs ļoti labi, jā, bet ilgtermiņa bezdarbs pirms pe pensiju veicuma ir ļoti bīstama parādība cilvēkiem, ka, kam ir vairāk par 50 gadiem. Paldies! Thank you. Romana Tomc? No, she's not here. Jana Tom. Tom. Sorry. Sorry, Jana Tom. Janas Toms kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies par šo ļoti interesanto un ļoti labo pārskatu Nu jā, skaitļi ir diezgan šokējuši, taču, manuprāt, papildu debats par šo jautājumu tikai laika jautājums, tādēļ vēlējos pieminēt pāris lietas. Vai mums nevajag kādu reģionālāku pieeju, jo mums dažās dalībvalstīs ir vairāk skarti reģioni, piemēram, lauksaimniecībā un citās valstīs saistībā ar rūpniecību. Uh, Piemēram, jauniešu garantijā mums nav iekļaut šī reģionālā dimensija, kas, manuprāt, bija kļūda. Un otkārt, es nezinu, vai varam atrisināt ilgtermiņu bezdarba problēmas, neradot jaunas darba vietas, taču jūs neko par to neteicāt. Un tie cilvēki, kas runā par ilgtermiņa bezdarbniekiem, Tātad šie ilgtermiņa bezdarbnieki saskaras ar sociālo izstumšanu. Viņi nedrīkst, nevar pat brīvi pārvietoties savas valsts ietveros, tādēļ mums ir jādara daudz vairāk tieši šajos skartajos uh, reģionos, piemēram, manā pilsētā Tallinā dziļākajos krīzes laikos. Uh, uh, pašvaldības piedāvā izveidoja tādas zemes kvalitātes darba vietas, nu, bet tas bija kaut kas, uh, Turklāt eh, runāt par šo, ka 50% no ilgtermiņa bezdarbniekiem tikai atgriežas darbā, ko es domāju šeit darīt. Paldies, nākamais runāt, runātāji, lūdzu. Vēl, dank, ook aan de komisiju for... Eh, Liels paldies, es vēlos pateikties arī komisijai. Uh, par šo pārskatu. Man arī tieši šie slaidi likās ļoti interesanti dažādos grafikus, un man ir vairāk jautājumu. Pirmais jautājums ir sasaistīts ar to, ko Saimons tikko teica. Jūs pieņemat lēmumu par tādu maigu politiku, komisijas ieteikumi. Un tad sekos uh, semestrs, Eiropas Tā es vismaz to sapratu. Bet vai komisija domā, ka ar to pietiek, ņemot vērā ar šo ārkārt situāciju, kādu saskaramies, vai tiešām um, mēs šeit uh, gūsim panākumus, vai tiešām šie 12 miljoni bezdarbnieku kaut ko no tā iegūs, to mēs redzēsim tikai pēc nu, vēlāk. Un tad otrs jautājums, tas ir saistīts ar trešās daļas saturu paketē. Uh, Sākumā ir novērtējums, tad ir vienas pieturas aģentūra, un tad ir šis eh, līgums, kas tiek piedāvāts. Vai šim līgumam eh, tiešām sekos reāli darba piedāvājumi, reāls darba vietas? Jūs eh, vilkāt paralēlis ar jauniešu garantiju, un šeit tika izmantoti EFSI um, līdzekļi un noteikumi, un vai tas notiks līdzvērtīgi arī ar šo ilgtermiņu bezdarba, vai šeit arī mainīs EFSI? Paldies. Tagad nākamā runātāja. Harkins kundze, es vēlos izteikties īsi, jo daudz kas jau tika pateikt. Sākumā vēlos pateikties komisijai par šo priekšlikumu. Manuprāt, tur bija vairākas interesantas lietas, īpaši, kad jūs runājat par uh, vienošanās pieņemšanu, lai panāktu tādu katram individuālajai personai pielāgotu piedāvājumu. Saimon kungs jau uzdeva jautājumu, vai jūs palūkojaties uz pievienoto vērtību šim Eiropas priekšlikumam, jo dzirdot kolēģis, dzirdējam, kas notiek Dānijā, kas notiek Itālijā, ņemot vērā to, ka ir ļoti dažādi apstākļi dalībvalstīs. valstīs Tātad mans jautājums ir, kāds ir pievienotā vērtība Eiropas līmenī šim priekšlikumam? Un otrkārt, aplūkot šo dokumentu un pašu priekšlikumu, īpaši par uh, to, ko sagaida no ilgtermiņa bezdarbniekiem un uh, pakalpojumu piedāvātājiem par šiem pienākumiem, apņemšanām, piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem. Uh, ir eh, runāts par to, ka viņiem aktīvi jārīkojas, lai atrastu darbu, jāpieņem sociālā darba piedāvājumu. Tad mans jautājums ir, kurš tad pieņems lēmumu par to, kas ir piemēroti darbi? Un no otras puses, pakalpojumu piedāvātāju atbildība. Nu, Tas ir labs punkts, taču formulējums e, ir tāds, ka šādi atbalsts varētu aptvērt e, tādu un tādu palīdzību. Tātad man lasot šo tekstu, es saskatu, ka nepastāv līdzsvars starp to, ko pieprasa no ilgtermiņa bezdarbnieku un no pakalpojumu sniedzēju. Un noslēgumā daudz kolēģi to jau pieminēja. Šis dokuments nav par darba vietu radīšanu, to es pilnībā saprotu, taču medaļā ir divas puses, un ir ļoti grūti runāt par vienu pusi, nemaz nepieminot otru, bet tiešām liels paldies par pāris lieliskām idejām. Paldies, atvainot manna kungs, es jūs aizmirsu. Nu, parasti es tā nerīkojos. Pēdējais jautājums lūdzu no jūsu puses. Paldies. Nu, neaizmirstami. Es priecājos, ka mums ir kaut kas iesniegts, un nevis tā ideja, kur teica kāds kolēģis, ka vispār nevajag neko plānot, jo daži atšķirības starp dalībvalstiem ir ārkārtīgas, bet tad jau mēs Eiropu principā varam aizmirst. Nē, mums ir jādara tieši pretējās. Mēs visi kopā vēlamies uh, mācīties viens no otru un darboties. Un tad, kad mēs redzam, ka ir milzīgas problēmas, mums ir attiecīgas problēmas. Atcels Eiropas sociālais fonds, globalizācijas fonds. Uh, Un tā ir tā pievienotā vērtība, kas mums ir nepieciešama un kuru mēs nekad nedrīkstam apšaubīt. Tādēļ jūsu piemērotā pieeja ir laba. Protams, ka mēs no daudzām valstīm varam daudz ko mācīties. Un papildus tam, ka mums ir valsts iestādes, kas ir atbildīgs, ir jābūt arī privātiem nodarbinātības dienestiem. Dažas lietas darbojas un dažas nē. Tādēļ, manuprāt, jūsu pieeja tiešām ir būtiska, ir jāpasaka ka mums ir tāda darba vietu integrācijas programma, kas balstās uz faktiem. Es gribu kaut ko vairāk, piemēram, saistībā ar darba vietu garantijām. Komisija piedāvāja šo priekšlikumu, bet vai mēs nevaram iet tālāk un pateikt, kur ir labi piemēri, uh, kur bija veiksmīga ilgtermiņa bezdarbnieku integrēšana, par spīti tām problēmām, kādas bija, par spīti tam, ka trūka tālāk izglītības vai apmācības iespējas, un par spīti tam, ka daži uzņēmumi nepiedalījās, ka mēs varam parādīt šos piemērus un parādīt, ka ir iespējams šeit gūt panākums. Mēs visu laiku konstatējam, ka ir jābūt modeļiem, norādiem, lai redzētu, ka kaut kas ir darbojies un ka tad ir iespējams to pārņemt. Ja mums būs šādu piemēru, tad es domāju, ka mēs arī politiski tiksim uz priekšu, un ir taisnība tev, tam, ko teica Elizabete, ka mums ir jānodrošina profesionāļi, jānodrošina individuālāks pieejas, taču mēs to varam izdarīt tikai tad, kad mums ir šādu attiecīgu iestāžu, un, protams, ka ir arī cilvēkiem laiks veltīt laiku cilvēkiem kolēģi ir pareizi norādījuši, ja netiks ieguldīts laiks un šī personīga attieksme, tad mēs neko nepanāksim. Lielas paldies par jūsu darbu, un es domāju, ka jūs no visiem jautājumiem arī varējāt just, ka esat panākuši kaut ko pozitīvu. Lielas paldies par jūsu komentāriem, un tagad, servis kungs, jūs varat atrisināt visas problēmas un atbildēt uz visiem jautājumiem. Un jo īpaši sniegt mums uh, cerību, jo daži komentāri tiešām bija cerīgi, bet citi bija diezgan depresīvi. Es skaidri zinu, ka nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču vēlos pateikt, nu jā, interesanti, ka jūs aizmirsāt mana kunga, jo patiesībā viņš beigās pateica to būtiskāko, proti kādēļ padomas rekomendācijas, zinot to, ka situācija dalībvalstīs ir tik dažāda. Manuprāt, jūs devāt labu atbildi. Sākumā mēs domājām izmantot 153. pantu kā juridisko uh, pamatu un piedāvāt direktīvu, taču mēs palūkojamies uz situāciju dalību valstīs un konstatējam, ka nacionālajie ietvari un situācijas ir bija tik dažādas, ka tas nebūtu pareizais solis, ko spērt. Tas nenozīmē, ka mēs vēlamies izslēgt to nākotnē, bet mēs vēlamies izmantot jauniešu garantijā izmantoto metodi, proti padomas rekomendācijas, kur ir apvienoti dažādi dalībvalstu parametri, un tad piemērot individuāli pieeja katrā dalībvalstī. Un tad bija jautājums, bet kā tad jūs eh, turpināsiet darbu, kā jūs to īstenosiet? Un mums ir semestrs, ir instruments paredzēts. Semestram ir ļoti daudz iespēju. Līdzīgi kā ar jauniešu garantiju, mēs individuāli sekosim katrā dalībvalstī, ko tā ir veikusi, un izmantosim rekomendācijas valstu ziņojums, lai šīs valsts dotos pareizajā virzienā, un tad redzēsimies, kā tas strādās. Mums ir pieredze ar jauniešu garantiju, kur sākumā bija grūtības, taču tagad tā darbojas, un mūsu nodoms tagad ir turpināt. Protams, ka man ir grūti pieminēt pilnīgi visus jūs pieminētās bažas, taču vēlos teikt, ka jūsu jautājumi ir ļoti pareizi. Es tos pats labi saprotu un saskatu šīs grūtības, taču šis ir tikai sākums. Un šīs pieejas labums ir tāds, ka ir iespēja adaptēties, ka ir paredzēta elastība. Daži no jautājumiem, kurus jūs teicāt, kā jau teicu, ir ļoti pareizi, un mēs cenšamies atrast praktiskus risinājumus. Piemēram, bezdarbs, darba vietas un darba devēji. Šeit mūsu plāns ir izveidot partnerības ar darb, uzņēmumiem, uzņēmumu organizācijām, lai viņi tiktu tieši iesaistīti bezdarbnieku integrācijā darba tirku. Otkārt, mēs vēlamies palūkoties uz to, kā darba vietu vakants var tikt uh, pielāgots, lai šīs darba votas uh, atbilstu tieši katra ilgtermiņa bezdarbnieka vajadzībām un kvalifikācijām. Un tad mēs cenšamies atrast mērķus un finanšu iniciatīvas, lai palīdzētu darba ņēmējiem pieņem darbā šos darbiniekus. Tāds ir mūsu šis pamatplāns. Un tad vēl konkrēts jautājums par to, nu, kur tad būs šīs darba vietas. Mūsu prāt, Šīs darba vietas ir jāgūst tirzniecības sektorā. Es saprotu, ka mums ir nepieciešama darba vietas tā dēvētos sociālos uzņēmumos, sociālā jomā. Taču mūsu, krā, mūsu prāt šie darbi, šīs darba vietas tiešām ir jāgūst pamatu tirgū, primārajā darba tirgū, jo tad viss notiks veiksmīgi. Es saprotu, ka tas saskarsies ar grūtībām, dažreiz šis pārējais posms no tā teikt sociālā darba būs nepieciešams. Un varbūt tagad eh, sāk runāšu franciski. Tie jautājumi, kas izskanēja attiecībā uz kontakta eh, punktu raksturu, es apzinos, cik eh, šeit ir būtisks profesionālisms. Pie šī jautājuma būs jāstrādā un, godīgi runājot un at, atklāti visu atzīstot, daudzās dalību valstīs nodarbinātības dienas saskars ar lielām grūtībām, kapacitātes, resu, cilvēku resursu un apmācības trūkums. Pie šiem jautājumiem ir jāstrādā un tas ir būtiski. Jo es atzīstu arī to, ka lai šie pasākumi darbotos efektīvi, šiem uzraudzības un padomdošanas eh, jautājumiem, eh, ar tiem ir jānodarbojas profesionāļiem. Un atgriezīšos vēl pie kaut kā, ko es sacīju. Pieeja ir vienlaicīgi gan sociāla, gan tajā pašā laikā pieeja attiecībā uz no darbu. Jo tie, kas ir bez darba, ir jau kādu laiku ārpus darba tirgus. Bet skatoties statistikā, jūs redzat, ka puse no ilgatermiņa bezdarbnieku ir atstājuši darba tirgu vairāk nekā divus gadus, un pastāv risks, ka tad, kad jums ir vesela paudze, kas ir palikusi ārpus darba tirgus, tad mums šis integrācijas jautājums ir ārkārtīgi būtisks, jo, ja jūs atbalstāt ilgtermiņā bezdarbnieks, jūs atbalstāt arī viņu ģimenes, bērnus, kas dzīvo nabadzībā un ilgtermiņa nabadzībā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka E, šis ir arī motivācijas jautājums, tāds vārds izskanēja palīdzēt tiem, kur ir atstājuši darba tirgu, kurus darba tirgus vairs neinteresē, mēģināt viņus motivēt atkal atgriezties darba tirgu un mēģināt risināt jautājumus, kas attiec ne tikai uz viņu izglītības trūkumu, bet arī sociāla rakstura jautājumu, piemēram, veselība, parādu, jūks, mobilitātes jautājumu, un mēs no savas analīzes redzējām daudzus gadījumus, ko kuros cilvēki spētu pieņemt darba vietu, kas atrodas 200 km attālumā, bet parādās eh, dzīvokļu problēma. Tātad šeit ir eh, runa par sociāliem dzīvokļiem, tāpat bērnu pārcelšanu uz jaunu skolu, vārdu sakot, šīs problēmas, kas ir jāatrisina. Un mūsuprāt, vienīgais veids, kā šos jautājumus ir atrisināt, ir tad, ja cilvēkam ir viens sarunas partners un nevis vesela rinda dažādu administratīvu uh, Eh, kadru, ar kuriem viņš šeit tiekās. Eh, daži punkti skaidrojumam. Vai šie pasākumi attiektos uz visu Eiropas teritoriju? Jā, tas ir mūsu nolūks, un es atzīstu šajā sakarā to, kas izskanēja lauku vidas sakarā. Eh, turklāt es nosaucu vairākas valstis, kur ilga termiņa bezdarbnieku reģistrācijas skaits ir neliels. Galvenokārt tas attiec uz lauku apvidiem. Uh, Un mums ir skaidrs, ka šeit ir jāmobilizē ne tikai valstis, valsts nodarbinātības dienesti, bet arī pašvaldības un reģionu. Un kā jau es sacīju, eh, pašvaldības var būt ar saviem vienas, ap, vienotas apkalpošanas slodziņiem. Tāpat arī par jauniešiem, kas nereti ir bezdarbnieki ilgtermiņā, mēs vēlētos izvairīties no dubultošanās ap jauniešu garantiju un ilgtermiņu bezdarbu. Tie iedzīvotāji, uz kuriem attiec jauniešu garantiju, uz tiem neattieksies šis ieteikums. Un, manuprāt, es būšu aptvēris ne visus, bet lielāko daļu jautājumu, un es varētu piedāvāt jums atgriezties atkal jūsu komitejā, jo, manuprāt, būtu interesanti diskusiju organizēt tad, kad mēs varēsim uzklausīt pirmo atgriezenisko saikni par pieredzi. Paldies! Yes. Thank you for your efficient way. Liels paldies par ļoti efektīvo veidu, kādā tikāt galā ar šiem visiem jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka mēs vēl pie jums atgriezīsimies, jo saskatām iespējas un nepieciešamību lai mums būtu diskusijas par šiem tik ļoti būtiskajiem jautājumiem. Liels paldies jums! Tas nozīmē, ka tagad mēs varam turpināt ar devīto darba kārtības punktu virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu. Šis ir uh, mm, pirmā reize, kad uh, izskatīsim šo atzinumu dod vārdu Jutai Štainrikai. Paldies, priekšsēdētāji! Digitālais laikmets jau sen ir sācies, un digitālās pārmaiņas nav apturamas, taču mums ārkārtīgi nepieciešams tas, lai šīs digitālās pārmaiņas eh, norisētos ne tikai tehniskā līmenī, bet arī sociālās un politikas līmenī. Es ļoti priecājos, ka koordinātoru tikšanās laikā visas grupas eh, vienojās par to, ka ir būtiski, lai šis jautājums eh, arī nākotnē atrastos ekskluzīvā mūsu komitejas mm, darbā. Digitalizācija Eiropai rada iespējas un tai nav automātiski jānozīmē apdraudējumi, taču vienlaikus ar to ir saistītas milzīgas izmaiņas, kad runa ir par darba uh, tirgu dzīvi. Digitalizācija ietekmē mūsu darbu, nākotnes paauģu darbu, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama nodarbinātības un sociālo politisko aspektu uh, iekļaušanu digitalizāciju. Komisijas priekšlikums bija ļoti tehniski orientēts un runājot tieši par nodarbinātību, šeit runājot par nākotni, kāda būs rezultāti, kā mums kā politiķiem jāpielāgojas. Tas viss pilnībā nav iekļauts. Mums ir nepieciešams analīzes par nodarbinātības attīstību, par to, kā uh, Tas ietekmēs gan kvalitāti, gan kvantitāti, pilnīgi visās jomās. Tas tā neatiec tikai uz rūpniecību. Es runā arī par sociālēm savienībām, dažādiem sociālām organizācijām un, piemēram, par aprūpas iespējām būs noteikti arī dažādi jaunas profesijas, kā pūļa darbinieki, piemēram, un kā šeit izmainīsies ekonomika, šī shared economy, dalītā ekonomika. Un tas, kas mums eh, patiesi ir jādara Eiropā, jo šeit pastāvēs milzīga konkurence eh, visā pasaulē. Nu, būs konkurence starp inženieriem no Āfrikas, Indijas, ASV ar mūsu inženieriem. Tādēļ ir ļoti būtiski. Uh, ka notiek tālāk izglītošanās, ka šīs sacensības par konkurēt spēju mm, var eh, tikt uzvarētas, ja mēs eh, cilvēkus izglītojam. Un šeit ir būtiski, lai sociālai partneri sadarbotos savā starpā. Komisija Eiropas līmenī ir izveidojusi, tā teikt, koalīciju par digitālajām darba vietām. Šeit ir apvienojušies uzņēmumi. Uh, Taču šeit ir ļoti būtisks sociālais dialogs, tāds institucionalizēts sociālais dialogs Eiropas līmenī. Un lai visi jautājumi tiktu aplūkot arī ekspertu vidū. Mūža izglītība ir ārkārtīgi būtisks elements. Šodienas digitālās zināšanas jau rītdien var būt novecojušas, tādēļ tālāk izglītība ir jāinstitucionalizē. Mēs nedrīkstam pazaudēt uh, uzmanību saistībā ar tiem aspektiem, kā digitalizācija bieži vien apdraudēja dažādas uh, nodarbinātības vietas. Piemēram, inženieri Silikona ielajā šodien saka, ka viņi uh, strādā uzņēmumiem, kas gūst miljardiem ieņēmumu, peļņu, Amazon, Apple, taču viņiem nav nekādu sociālo garantiju jo viņi tika piespiesti būt pašnodarbinātie, un mums šie aspekti, kā nodarbinātības politiķiem, ir jāņem vērā. Mums ir jālūkojas, kā pašreizējā sociālā nodrošinājuma standarti ir pielāgojami, kāds ir regulējums saistībā uz darba laikiem. Piemēram, mūsdienās nav tādu, mūsdienās ir ļoti daudz tādu uzņēmumu, kuros darbinieki strādā visā pasaulē. Mums ir jāpārdomā, ko nozīmē jaunie nu, nodarbinātības darba apstākļi un sociālies nodrošinājums. Kā mums jādomā par to, kā pašnodarbinātie visā pasaulē kopīgi var pārstāvēt savas intereses, un šeit jau ir um, pirmie iedīkļi no ASV šajā jomā. Tad vēl ir būtiska darbinieku datu aizsardzības joma Piemēram, mums šobrīd ir cilvēks robots, un nākotnē varbūt robots cilvēks, šādi sadarbības veidi, un tas skars ne tikai datu aizsardzību, bet iespējams arī veselības aizsardzību nākotnē, vai mums šeit nepieciešami varbūt jauni prasības, un mums ir jāpielāgo arī sociālās apdrošināšanas sistēmas eh, saistībā ar tādiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama sociālā aizsardzība, un ja attīstība turpināsies, uh, Mums ir jādomā, kā nodrošināt mūsu sociālas apdrošināšanas sistēmu pastāvēšanu nākotnē. Diemžēl atzinumā vietas bija ļoti maz, es vēl iesniegšu ļoti daudz grozījumu priekšlikumus, centos eh, jums tagad uh, pastāstīt par šiem, tā teikt, virsrakstiem, galvenajiem punktiem, un jau priecājos uz, par nākamo diskusiju, īpaši ar ēnu referentiem, kur es zinu, ka viņi ļoti intensīvi jau ir iestrādājušies šajā jomā, konsultējas ar dažādiem ekspertiem, apmainās viedokļiem, un, manuprāt, ar šo jautājumu vēl strādāsim gadu desmitiem ilgi. Liels paldies! Liels paldies! manuprāt, tiešām ar šo jautājumu mēs arī turpmākajos gados strādāsim mūsu komitejā. Tagad sākumā došu vārdu tautas partijas ēnu referentam, un jums tiešām ir ļoti maz laika, ja gribam izskatīt šodienas darba kārtības runātājus un referents. Lūdzu, vārds jums, Šulc kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Uh, Tomēr labprāt gribētu pieminēt būtiskākos jautājumus. Štainruks kundze, jūs pieminējāt ļoti daudzus svarīgus jautājumus, ne tikai balstoties uz jūsu ziņojumu, bet arī uz jūsu šodien uh, steigto varu konstatēt, ka mūsu viedokļi daudzās vietās ir saskanīgi, un es domāju, ka mēs diezgan tā relatīvi ātri gūsim labu saskaņu, vismaz starp tautas partiju un sociāldemokrātiem mums nav pārāk daudz atšķirību. Es arī uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, un ir būtiski arī, lai mūsu komiteja par to izteiktos, jo, manuprāt, komisijas eh, ziņojumā par eh, digitālo vienoto tirgu ļoti maz tika pieminēts eh, darba tirgus un sociālajie jautājumi. Es atbalstu to, ka šis tematu loks tiek paplašināts, ka mēs runājam par uh, sociālo partneru, tiešsaistes pakalpojumu piedāvātāju, tiešsaistes uh, sūtījumu nodrošinātāju sociālajiem un darba apstākļiem. Šis, šajā ziņojumā, manuprāt, ir iekļauts ļoti daudz būtiskas un svarīgas lietas, taču vēl ir pāris, kas ir jāpiemina. Tās lietas, kas man kā ēnu referentam, kā uh, tautas partijas pārstāvim ir svarīgs. Galvenokārt eh, vēlos, lai mums būtu daudz vairāk iespēju, nevis risku, ka mums nav jābaidās no digitalizācijas, ka tā mūsu sabiedrībai dod tikai ieguvumus un arī mūsu darba videi. Vēlamies arī saredzēt eh, elastību darba vietās un nodarbinātības laikos, lai uh, mums būtu skaidri darba laika un darba modeļu regulējums. Štainīgs kundze jau pieminēja to, ka attiecības starp cilvēku un mašīnām būs daudz ciešākas. Šeit ir jāpiemina arī novecojušie darba spēki, ir jārunā arī par um, cilvēkiem ar īpašo vajadzību un pensionāru iesaistīšanu. Uh, ir būtiski pieminēt sasaist starp eh, mašīnām un informāciju tehnoloģiju jomu. Šeit ir ļoti būtisks apmācība posms šajos profesijās. Ir būtiski pieminēt to, ka mums beigsies, tā teikt, tā devētais eh, krīta un tāfels laiks, kad skolotāji ar tāfelēm raksta vēl ar krītiem. Mūsu digitalizācija sāks jau bērnu dārzos. Uh, Un mums visā Eiropā ir jārūpējas par skolotāju apmācību. Ļoti daudzās dalībvalstīs uh, izglītības sistēma vēl nav tā attīstījusies, lai varētu nodrošināt tās kompetences, kas ir nepieciešamas digitālajā vidē. Mums ir nepieciešama apmācība, īpaši saistībā ar matemātiku, informātiku, dažādām tehnikām. Uh, ir jārunā par taisnīgām algām, par tiesiskā ietvera piesaistīšanu. Jā, laiks jau man ir beidzies, tad man ir jāpasteidzās, lūdzu, vēl 30 sekundes, vēl pāris idejas. Jauni, līdzekļi no jauniešu nodarbinātības inicijas iespējams ir jāizmanto, lai atbalstītu atbalstās apvienības īpašiem vajadzībām. Uh, Un iespējams, ka mēs varam izmantot EFSI līdzekļus, lai atbalstītu darba devējus, veikt investīcijas. Nu, veselu virkni citu jautājumu es noteikti iekļaušu savos grozījuma priekšlikumos un īsumā par to, ko teica Štainruks kundze. Nu jā, taisnība, nebija daudz vietas un man arī ir vēders sāpes ar sesto punktu uz to vēlos īpaši koncentrēties, taču vispārējie punkti, manuprāt, ir eh, tīri labi. Liels paldies! Thank you. I'll give the floor. Paldies. It's e R. Ēna referenta tabēs. Jūsas kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Štenrukas kundzes atzinums ir visai negatīvs runājot par jaunajām te tehnoloģijām un digitālajām pārmaiņām. Steinroks kundze izmanto formulējumu, ka šie, šīs izmaiņas nav apturamas, vai tas nozīmē, ka viņa gribētu to labprāt uh, apturēt. Nevajag veicināt cilvēku bailes, jo šī joma dod mums daudz jaunu iespēju. Uh, un mēs izmantojam šīs iespējas katru dienu. Industriālā revolūcija izcēlās Eiropā, digitālā revolūcijā mēs, esam, mēs neesam pirmajās rindās. Eiropā nepastāv vērā ņemam IT industrija, un tam ir arī sekas un veicina mūsu atkarību labākais veids, ko darīt šajās pārmaiņās, ir jānāk pašiem klajā ar iniciatīvām, jāizstrādā produkti un pakalpojumi un jāpanāk, lai Eiropas IT industrija būtu tāpēc, kuras vadītos citi. Tāpēc šis jaunais uh, industrijas veids ir pelnījis atbalstu un plašas, plašu brīvību, daudz jaunu iespēju. Uh, ir jāizmanto digitālā tirgus iespējas, lai veicinātu konkurētspēju uh, Eiropā, lai mēs varētu konkurēt visā pasaulē. Ir jāsamazina birokrātiskais sloks. Diemžēl referentes dokuments nav vērsts nākotnē un mēs izstrādāsim attiecīgus grozījumus. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad Ulla Tarnesa, Aldes grupas vicepriekšādātāja. Vispirms paldies referentei par paveikto darbu ar šo atzinumu. Tajā ir daudz jau labu elementu. Ļoti priecājos, ka ir uzsvērts, ka nodarbinātība un sociālajā politika ir jāiet rokrokā ar digitālo attīstību. Šeit ir pieminēta arī izglītība, apmācība un lielā mērā ir runāts arī par sociālo partneru iesaisti vienotajā digitālajā tirgu, bet šis tas man arī pietrūkst. Pirmais noteikti, kā nodarbinātības komitejē mums ir jās, jāpēta, kāds ir digitālā tirgus darba vietu radīšanas potenciāls. Es arī domāju, ka iespēja ir vairāk nekā apdraudējumu. Un vienotais digitālais tirgus saskaņā ar komisiju varētu palīdzēt radīt simtiem tūkstošu jaunu darba vietu, bet tas notiks tikai tad, ja mēs sapratīsim, kā izmantot šī tirgus potenciālu. Un tā man pietrūkst šajā atzinumā. Tāpat daudz vairāk jārunā par digitālajām prasmēm, ekspertu zināšanām. Mums šis punkts arī to nedrīkst atstāt novārtā. Cilvēku prasmes un iemaņas ir būtiskas, lai iz, izmantotu visu potenciālu. Tāpat labāk jāsaprot un jāt, uh, jāatvieglina jauno iespēju izmantošana. Un uh, es uh, esmu Vēlreiz gribu pateikt paldies par darbu, kas ir izdarīts ar šo atzinumu. Paldies referentei. Paldies. Paldies. Goe pārstāvs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies uh, eh, referentām par darbu. Mēs atbalstam vairākus priekšlikumus, kas izskanēja šajā priekšlikumā kā sociālo sarunu partneru dalība un katrā ziņā gribētu referentē darīt zināmas mūsu prioritātes. Tās ir divas. Pirmkārt, lai labāka produktivitāte saistībā ar digitalizāciju atspoguļotos labākā strādājošo dzīves apstākļos. Um, paredzot inovācijas, kas uzlabo dzīves apstākļus darbā ārpus tā, kā arī nodrošinot to, lai tas novest pie labākām algām un īsākām darba dienām un neveicinātu be, struktūrālo bezdarbu. Otrakārt, e, par digitālās darba kārtības ietekmi strādājošiem jaunajā ekonomikā un konkrēti digitālas saturā produktu radītājiem, autoriem, nodrošināt to, ka netiek veidotas pašas eksploatācijas formas, it īpaši koncentrējot saturu dažādās digitālās platformās, kā eh, piemērs būtu Google. Ot, tālāk, e, saistībā ar tādiem piemēriem kā pastā vai uzņēmumā kā Amazon, kur daudzi strādājošie zaudē e, darbu. Tāpat arī tas ietekmētu citas e, platformas transportā, Uber vai viesnīcu platformas, un jāparedz e, lai nepieļautu monopolistisku koncentrāciju eh, šādiem notikumiem. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties. Paldies! Un tagad eh, no zaļajiem Tatjana Ždānokā. Right. Uh, and... Paldies! Runāšu zaļo vārdā, kā ēnu referente, aizstāju ēnu referenti. Paldies Šteinrakas kundzei par paveikto. Uh, mums patīk viņas pieeja, un mēs saprotam arī jūsu raizes un bažas. Domājam, ka jūsu teksts ir laba bāze turpmākajām diskusijām. Mēs domājam, ka komisijas priekšlikums par digitālo vienotā tirgus stratēģiju, tajā pietrūks sociālās dimensijas. Un par to ir jāskatās uz tādu, konkrē, ar tādu konkrētu skatu tieši nodarbinātības komitejā. Digitālai darba kārtībai ir jābūt savienotai ar sociālo. Tāpēc mums būs daži grozījumi. Un šajā tekstā Mums ir jāieliek arī idejas, ka digitalizācija neapdraud strādājošo tiesības uz darbu un nesamazina, dar, nepasliktina darba apstākļus un nerada nedrošas darba vietas. Paldies! Thank you. My... Paldies! Beginas kundzes nav, Laura Agie droši vien aizstās lūdzu. E, la collega Begin eh, in delegazione in viaggio. Paldies. Uh, Laura Begina, tas ar Beginas kundze ir lūgusi mani pārstāvēt. Paldies referentē par paveikto darbu. sadarbība pie šī atzinuma bija ļoti laba. Digitālais, digitālā darba kārtība ir tāds svarīga industrija. Pirms 20 gadiem mums sapņos nerādījās tādas tirdzniecības formas vai veidi, ko mēs tagad mierīgi izmantojam. Uh, bet, piemēram, viesabonēšana vai bloķēšanas iespējas tiešsaites pakalpojumu jomā ir vēl arī citi šķēršļi, kas mums ir jāpārvar, ja mēs gribam, lai tiešām mums būtu funkcionējoša Eiropas Savienība un darba tirgus. Uh, Mēs nedrīkstam vienkārši ļauties digitālajai revolūcijai. Mums ir jāvada šī, šīs norises, lai sabiedrība gūtu labumu no tām. Ir jāatbalsta kompetenču veidošana, prasmju iegūšana. Cilvēki nav informēti par visām iespējām. 90 59% cilvēku pārzina tikai pašas vienkāršākās pamata funkcijas. Cilvēki ir jāinformē, jāizglīto, un tas ir attiecināms arī uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo citādi lielie koncerni tos vienkārši aprīs. Uh, Tikai 7% mazo un vidējo uzņēmumu strādā pārobežā un spēj konkurēt startautiskā tirgū. Un tam ir dažādi uh, iemesli, piemēram, dažādas pievienotās vērtības, nodokļa likmes, dažādas tarifu, tad algu atšķirības, kas ir ļoti izteiktas. Un pašreizējā šajā tirgū, kādā tas ir šobrīd, ir cilvēki, kas no tā iegūst, bet arī kas no tā zaudē. Un jāatzīst, ka digitalizācija var arī nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka iespējas palikt darbā un saglabāt savu darba vietu. Uh, Un kas vēl šeit pietrūkst, nodarbinātības politikas te nav un sociālā politika arī ir pārāk maz pieminēta. Es domāju arī algu līmeni. Mums ir jāraugās nākotnē. Paldies kolēģei par atzinumu un mums arī būs um, grozījuma priekšlikumi. Paldies! Martēna kungs. Tagad runātājs saraksts. Morēna Šartie kundze. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos īsi. Gribu pateikties Jutai Steinbrukai un norādīt, ka nodarbinātības komitejā pirmkārt mēs skatām šo tematu pozitīvā veidā, jo šis jauno tehnoloģiju jautājums vienmēr tiek skatīts ekonomiskā un tehniskā veidā. Taču šeit ir runa par nodarbinātību, kas tiek ietekmēta ne tikai savā pašreizējā realitātē, bet arī jaunajām tehnoloģijām ir jārada darba vietas. Es atbalstu daudz sacīto, un Šulca kungs ļoti labi izteicās no tautas partijas, es daudz eh, nepiepildīšu, bet es gribētu pirmajā punktā piedāvāt gro, eh, grozījumu, jo, manuprāt, vajadzētu pozitīvākas pavērst nodarbinātības politikas pārējai uz digitālo sfēru. Domāju, ka šeit šeit mēs varam būt ļoti pozitīvi. Nu, otrkārt, Štēdoks kundze, jūs sakāt, ka pārējai uz digitālo jomu jābūt pavadītām ar sociāliem pasākumiem, bet es domāju, ka šeit ir jāparedz teritoriāli sociālu nodarbinātības pasākumi, jo tikko mēs runājam par ilgtermiņu bezdarbniekiem un Eiropā ir apgabali, kurus mēs devējam par baltajiem vai tukšajiem, kuriem nav piekļuvis digitālai sfērai, kur uzņēmumi ir bez nākotnes un nodarbinātība tieši tāpat. Svārdu sakot, ja mēs vēlamies globālu nodarbinātības pieeju, tad ir jāiekļauj šis teritoriālais iedziens mūsu skatījumā. Un visbeidzot pār ceturto punktu. Ir jābūt attīstībai, kompetencē, lietošanā un attīstībā un kompetencē dienestiem. Un šim nolūkam mums ir jādomā ne tikai par pedagoģiju, bet arī par izglītošanu gan nepārtraukto, gan sākotnējo. Un visbeidzot, es domāju, ka mēs varētu runāt par jaunu veida lauka, darba laika organizāciju jo jaunās tehnoloģijas ir nepieciešams, lai varētu samierināt eh, darba un privāto dzīvi, un tas palīdzētu mums arī labāk iesaistīties darbā. Paldies, paldies! Nākošais runātājs. Uz divām minūtēm an, deputāta Jungērijus. Es domāju, ka nav pat vajadzīgas divas minūtes. Uh, Es nedomāju, ka e, komisijas dokumenti par digitālo vienoto tirgu ir izrecīgi e, un neņem vērā sociālo ietekmi pirmkārt. Otrkārt, svarīgi ir apzināties to, ka mēs runājam par ietekmi uz nodarbinātību Un cilvēki domā, ka tas attiecas tikai uz Google un Amazon savukārt. Mums ir jāapzinās, ka tiks mainītas daudzas darba vietas, taiskaitā visaugstākajā līmenī. Bet tas mainīs mūsu organizāciju veselības aprūpē, pastā, ražošanā. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka šāds ziņojums ir, un svarīgi apzināties, ka šis ir tikai pirmais solis starp daudziem. Paldies! Gērikas kungs. Paldies, priekšēdētā Šteinrakas kundze. Manuprāt, šis jautājums ir ļoti aktuāls. Es nerunāšu par detaļām, bet darbs mainās tiešām. Arba darbs 4.0, par to mēs tagad runājam. Dažādas e, jaunas interneta iespējas arvien vairāk ietekmē darbu, Darbs 4.0 dod gan iespējas, gan apdraudējumus, kāda nākotne gaidāma darbam, kā mēs gribam to veidot. Mums kā politiki, politiķiem vajadzētu konstruktīvi raudzīties, domāt par to, kā attīstīsies nākotnes darba tirgus bet es ne, nepiekrītu tiem, kas redz tikai apdraudējumus. Darbs 4.0 nenozīmē, ka tas vienmēr būs nedrošs. Var, iespējams, tas ir jaunas darba kultūras sākums. Varbūt cilvēkiem būs vieglāk apvienot darbu ar ģimenes dzīvi. To iespēju vajadzētu izmantot. Es darbojos katoļu organizācijā un sociālā, mēs strādājam arī sociālajā jomā un vērtējam pozitīvi darba attīstību. Un mēs jau daudzus gadus strādājam pie jaunas darba kultūras impulsu izstrādes. Es vēlos redzēt jaunu darba kultūru, jaunu ģimenes kultūru Eiropā, uh, paliksim aktīvi, nespiedīsim bremzes pedāli. Paldies. Mr. Schuster. Paldies. Šusras kungs. Arī es priecājos par šo atzinuma projektu. Tajā ir minēta virkne svarīgu lietu. Mani interesē divas. Par tām arī runāšu. Šustera kungs Šeit ir runa par to, ka sociālie partneri ir jāiesaista. Mums ir jāprasa, uh, izveidot digitālās darba kārtības fórums, kurā piedalīsies sociālie partneri un arī komisija un parlaments, nevis lai tikai diskutētu par sekām, bet lai diskutētu par to, cik lielā mērā ir vajadzīgs regulējums. Protams, arī sociālajā sfērā, digitālajā jomā vajadzēs regulējumu. To taču mēs visi saprotam. Mm. Jo nezinu, vai pareizais ceļš ir vienkārši skatīties, kas notiek, un tad domāt vēlāk, kā par, uz to reaģēt. Protams, būs jāreglamentē darba laika ilgums, arī šis crowdworking. un daudzas citas lietas, kas vēl nav atrisinātas, ko varbūt labāk varēs atrisināt dalību valsts vai atkal tieši Eiropas līmenī. Tāpēc mums nevis jānogaida sekas, bet jādomā, jācenšās iet e, vienā solī ar jauno attīstību. Paldies! Marija Lauristīna lūdzu. Thank you very much. Um, Paldies! Esmu ēnu referente uh, darba aizsardzībai Libe, un vakar mēs tieši skatījām šo pašu jautājumu Libe komitejā. Gribu, gribēju uh, nākt klajā ar to pašu mūsu priekšlikumu. Ir jāorganizē kopīga sanāksme, itre, imko, empul un lībe, Un tā būtu tiešām tāda holistiska pieeja, jo visas komitejas, katra komiteja fokusējas uz kaut ko citu. Vakar arī mēs tā pozitīvi vērtējām šīs ieceres, un šodien, esot arī Empul sastāvā, jāsaka, ka Jutas atzinums ir labs bet dažas lietas, par kurām mēs nemaz nevaram iedomāties, kā tās attīstīsies, piemēram, da darba daba kā tāda kļūst citādāka. Un darba jēdziens, darba laika jēdziens un brīvā laika jēdziens, darba vieta, mājas jēdziens, tas viss tā mainīsies. Uh, Un e, runa nav par migrāciju, runa ir par nevis cilvēku, bet darba. Igaunijā mēs piedāvājam digitālos pakalpojumus daudzām citām valstīm un darba vietas aizceļo vai kustās. Un tā arī ir darba tirgus daļa, daļa no digitālā darba tirgus, un ziņojumā ir pareizi teikts, Mums ir pilnīgi pa jaunam jāparlūkojas uz sociālo aizsardzību. Nedrošs darbs arī ir jēdziens, kas nav skaidrs, jo digitālajā tirgu šīs robežas ir tādas plūstošas. Darba vieta var pārvietoties, bet kopā ar darbinieku vai kopā ar pakalpojumu Tā kā Eiropas digitālajam tirgum, digitālajam darba tirgum ir jāveidojas, tam ir jābūt drošam, bet ir jāsaprot, ka tas ir tāds ļoti dinamisks un mainīgs. Un mums ir, mēs šo tēmu nevaram aizmirst, mums ir jāiedziļinās tajā. Paldies. Steinrukas kundze. Ich denke, uh, ich hab's in Paldies! Manā ievadā, manuprāt, es ļoti skaidri pateicu, ka digitālais iekšējais tirgus piedāvā lielas iespējas un nekāda, un šī attīstība nevar tikt apturēta, bet tas, ko es kritizēju komisijas paziņojumā, tas ir tieši šis īsredzīgais skatījums. Uh, ir uh, tuvredzīgais skatījums. Te pārāk maz ir runa par kvalificēšanu, sociālais un nodarbinātība ir pilnīgi palikušas uh, tā kā aizmirstas. Tehniskā infrastruktūra nav viss, par ko mēs runājam. Eiropā mums ir izcilas iespējas, ja mēs izmantojam tehnoloģiju, jaunu kvalitatīvu tehnoloģiju, ja mēs investēsim izglītībā un izveidosim priekšnosacījumus, tad tas var būt Eiropas panākumu atslēga, bet ir jāsaprot arī, kādi ir uzdevumi un izaicinājumi. Varbūt Rebēnijas skundze ne, eh, nedzirdēja īsti, ko es teicu. Tiešām ir tā, ka vienā atzinumā nu, tur nevar ierakstīt visu, ko varētu gribēt. Ir ierobežots rindiņu skaits, un kolēģi ļoti skaidri arī norādīja, ka mums ir jādarbojas kopā un jāmēģina saskaņot patērētāju, strādājošo un uh, darba devēju intereses. Ir jābūt iespējai piedāvāt nu, jaunas iespējas arī darba devējiem un citiem. Paldies visiem, kas ļoti intensīvi apmainās ar informāciju ar apvienībām, profesionālajām organizācijām, un es ar interesi turpināšu darbu tālāk pie šī dosie. Paldies! Tā bija ļoti interesanta diskusija, domāju, pie tās mēs noteikti vēl atgriezīsimies, jo dzīvojam jau teju jaunā pasaulē grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. septembris, pulksten 12. Un tagad mums ir jāpāriet pie desmitā darba kārtības jautājuma ziņojums par jauniešu sociālo iekļautību došu vārdu Eurofondu pārstāvim Maskerīni kungam un Ludiviņšas kundzei. Thanks a lot, Madame la Présidente. Uh, ladies and gentlemen. Paldies jums un kungi. Ekscelences, godējumie klātesošie, gribētu pateikties vispirms priekšsēdētājiem, vicepriekšsēdētājiem, koordinatoriem un it īpaši Elizabetei Morena Šārtie pār uzaicinājumu uzstāties jūsu komitejā un prezentēt mūsu darba rezultātus. Šodien mēs izklāstīsim šī pētījuma rezultātus, runāsim par jauniešu garantijas pirmā gadā rezultātu. Savukārt mans kolēģis runās plašāk par sociālo integrāciju. Mēs e, redzam, ka Eiropas Savienības magikārus ir finanšu krīze un pēc septiņiem gadiem. Lai gan ir vērojama uzlabošanās, vairāk nekā 20% jaunieši ir bez darba šis skaitlis sasniedzis ir vairāk nekā 40% vairākās valstīs un jāapzinās, ka ir daudzi no jauniešiem, ir bez darba un saskars ar sociālās atstumtības darbiem. Šajā sakarā jauniešu stratēģijas jautājumi tika apspriesti jau saistībā ar nodarbinātību un plašāk ar jauniešu sociālo inte integrāciju. Mēs redzam, ka mums šaurākā pieejā darbs ir balstīts uz jauniešu garantiju, plašākā pieejā piekļuvai pakalpojumiem un dalībā īpašās grupās. Jauniešu garantiju padome apstiprināja 2013. gadā, norādot, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kad viņiem ir jāsaņem eh, nodarbinātības apmācības vai turpinātas apmācības, eh, Eh, piedāvājums četru mēnešu laikā pēc izglītības iestādes eh, pabeigšanas. Pamatprincipi ir agrīnā intervence, eh, kas ir saistīta ar pasākumiem un ilga termiņa reformām kas savukārt ir saistīta ar personalizētu un integrētu pieju. Atzīto to, ka jaunieši ir, visi ir atšķirīgi un ir atšķirīgas vajadzības viņu starpā, ik vienam ir savas vajadzības un raksturojums. Vārdus sakot, mēs noraidām e, pieju viens izmērs dar visiem Dalībvalstis eh, ab, ir izvēlējušās atšķirīgas pieejas un atšķirīgus raksturojumus. Pēc pirmā ieviešanas gada mēs redzam, ka ir atsevišķas dalībvalstis ar šaurāku pieeju koncentrēt uz darba tirgu, savukārt citas ir uh, E, iecerējušas plašākas politikas saistībā ar izglītību, apmācību un e, citiem jautājumiem. Tāpat ir strādāts pie tā, lai izvairītos no fragmentācijas un sagatavotu vienotas stratēģijas. Pirmās konkrētās darbības. Konkrēti šeit ir sešas dimensijas. Pirmkārt, informēšana, padomu un va vadīšana. Piemēram, Itālijā ir izveidota jauna stratēģija Eh, kur ir iekļauta padziļināta eh, intervija ar rīkiem, kas eh, dod iespēju labāk identificēt konkrētās personas vajadzības. Nākošā dimensija ir sasniegšanas programmas Spānijā, Portugālē, sporta portāls darbojas kopš pagājušā gada jūlija. Tāpat arī mēs redzam, ka šāda sasniegšana ir atšķirīga dažādās valstīs. Vienās valstīs šeit ir domāta vienkārši jauniešu sasniegšana un e, pietrūkst uzmanības tieši tiem, kuri būtu jāsasniedz. Tālāk atbalsts pārējai no skolas uz darbu. Francijā tiek piedāvāts um, um, valsts dienests, citas iespējas, un ir arī citi pasākumi Tālāk, nākošā dimensija - apmācība un e, darba pieredze. E, šeit es gribētu nosaukt Igauniju ar pirmā darba programmu, kur ir paredzēts subsīdijas darba devēģiem, kas pieņem darbā jauniešus un garantē darbu divu gadu garumā. Tālāk e, dažādas apmācību un profesionālo apmācību programmas Un, piemēram, īrijā ir izmantota 2013. gada reforma un paredzētas garantijas. Turklāt arī ir izveidoti jauni apmācības un uzņēmēju centri, kur ir paredzētas plašas um, iespējas Un tad nākošā dimensija jauniešu uzņēmē darbība. Spānija un Grieķija ir e, par, padarījušas to par nozīmīgu jauniešu garantijas pilāru. Tālāk runāsim par barjerām jauniešu garantijas ieviešanai. Šeit mums ir jārunā par trim galveniem virzieniem. Bija grūti rast partnerības pieju pat vislabākā praksa un pieredze, piemēram, pilotu projekties īrijā, kas tika uzskatīts par vienu no labākajiem. Šeit bija vajadzīgs daudz laika, lai izveidotu partner eh, attiecības starp darba tirgu un valsts dienestiem. Tālāk finansējums. Mēs zinām, ka komisija ir atvēlējusi 6 miljārdus, bet izmaksas, lai uzlabotu infrastruktūru, var būt augstāks. Tālāk ir jautājums par abs, absorpcijas kapacitāti e, darba tirgū. Tais, e, lai varētu e, atrast darbus jauniešiem. Un visbeidzot, Eh, runājot par eh, izaicinājumiem, kurus mēs esam konstatējuši, bija sarežģīti uzrunāt cilvēks eh, jauniešu garantijas ietvaros. It īpaši vajadzēja koncentrēties uz darbam gataviem un tiem, kur ir grūti sasniedzami. Tālāk ir jautājums, ir pār intervences kvalitāti, un mums vajadzētu domāt, vai ir iespēja panākt rezultātu, vai mēs vēlamies tikai dot iespēju, vai arī mēs vēlamies nodrošināt ilg, ilgtaspējīgu integrēšanos darba tirgu. Nākošais ir struktūrālas reformas. Um, dalībvalstu profesionālajās eh, izglītības sistēmās, gan runājot par kapacitāti, gan spējām. Piemēram, spē Zviedrijā mēs varam rēķināties ar tradicionālu jauniešu garantiju un paredzēti pasākumi Itālijā būtu vajadzīgi vairāk jauno speciālistu, bet tie jau ir konkrēti gadījumi. Un tālāk ceturtkārt ir nepieciešams spēcīgs izvērtēšanas ietvars visām iniciatīvām, lai pārliecinātos, ka mēs ejam pa pareizo ceļu, vai arī ir nepieciešamas korekcijas. Un tagad es došu vārdu kolēģei Annai. Um, thank you very much and... Liels paldies! No savas puses es arī vēlos pateikties par uzaicinājumu piedalīties jūsu sēdē un nodrošināt jums iespēju dalīties ar mūsu gūtajiem atzinumiem, kas noteikti jums varēs palīdzēt. Masimo runāja par jauniešu stratēģiju, un pirms es sākšu ar politiku apskatīšanu, ir jāpaturprātā pāris būtiskas lietas. Pirmkārt, neraugoties uz dažādāko izpratni par to, ko sociālā iekļaušana nozīmē dažādās dalībvalstīs, ir vairāki punkti un raksturu lielumu, par kuriem lielākā daļa var vienoties. Pirmkārt, ir būtiski atcerēties to, ka sociālā iekļautība ir ļoti plaša koncepcija, tas nozīmē ne tikai nabadzību un sociālo atstumtību. Otkārt, kad mēs runājam par sociālo iekļautību, ir būtiski rīkoties pret jauniešiem ne tikai kā politiku saņēmējiem, bet gan runa ir par dalību un jauniešu spēcināšanu, lai atbalstu, lai viņi paši var iesaistīties savā sabiedrībā un darba vidē. Un noslēgumā, ka mēs runājam par politikām un sociālo iekļautību, šeit var būt dažādas dimensijas. No nu, vienas puses mēs varam runāt par individuālo dimensiju pret kolektīvo dimensiju. Mēs runājam par jauniešiem, par jauniešiem, kas ir izslēgti, taču mēs varam runāt arī par tiem izslēdzējiem, par sistēmiskajiem faktoriem, kas liedz pilnībā integrēties jauniešiem gan darga tirgu, gan plašāk sabiedrībā. Manuprāt, Eirofonda pētījumu īpašais aspekts ir tas, ka pētījums ir ļoti plašs, šeit uh, tik iesaistīts 11 valstis, tātad bagāts informācijas avots, un tad, kad mēs runājam par sociālo iekļautību, tās valstis, kuras aplūkojam ir Zviedrija, Īrija, Francija, Spānija, Bulgārija, Dānija, apvienotā karalīs, Nīderlanda, Zviedrija, Latvija, Igaunija un Grieķija. Šeit e, izmantojam galvenos indikātors - bezdarbs, sociālā iekļautība, geogrāfiskais dimensija, kas ir būtisks kritērijs Eirofonda. Un noslēgumā mēs koncentrējamies arī uz dažām e, galvenajām grupām vai jautājumiem, piemēram, mentālās veselības aspekts, kas e, ir diezgan skaidri izteikts Skandināvijas valstīs. Uh, aplūkot šos politikus ļoti būtiski un interesanti. Man bija uzklausīt jūs iepriekšējās diskusijas. Šeit ir jārunā par kontekstu, kādā politikas tiek veidotas. Šeit jāņem vērā arī uh, finanšu ierobežojumi, budžeta ierobežojumi, kāds pastāv dažādās dalībvalstīs, tos tad dažādas krīzes, un domāju, ka politikas veidotāji ir, eh, viņiem nācās pieņemt smagus lēmumus par savu politiku virzieniem. Turklāt iepriekšējā diskusija atspoguļoja ļoti labi arī to, kā pakalpojumu nodrošināšanu un dizains dramatiski mainījies. Tas ir saistīts arī ar sabiedrību, kas ir kļuvusi daudz veidīgāka, pastāv dažādākas vajadzības dažādām grupām, un pakalpojumiem ir attiecīgi jāpielāgojas. Un runājot par digitālajām pārmaiņām, tas noteikti ietekmē arī pakalpojumus un to nodrošināšanu. Un īpaši, kad mēs runājam par jauniešiem un to, cik ļoti viņi ir atkarīgi no tiešaists un digitālajiem instrumentiem, tad sociālajām un iekļaušanas politikām ir jāņem vērā šis aspekts. Un tagad runājot par pašām politikām, tā kā mūsu ziņojums ir ļoti bagātīgs, tad koncentrēšos trim galvenajiem punktiem. Pirmkārt, mums ir apmēram 30 dažādas politikas. Uh, un centāmies atrast šeit tāds būtiskākos aspekts, kas būtu noderīgi politikas pieņēmējiem. Un atcerieties, ka mēs varam palūkoties gan no individuālā, gan kolektīvā skatu punktu. Mēs uh, eh, politikas sagrupējām tajās, kas ir individualistisks un tajās, kas ir uh, vairāk struktūrāls. Un runājot par šīm individuālajām, diez vai kā tas pārsteidz, tās ir daudz plašākas. Uh, dažādajās valstīs. Iespējams, ka tas ir saistīts ar to, kā jauniešu jautājums mm, ir ļoti aktuāls jautājums, taču iespējams, ka var uh, teikt, ka ir ļoti grūti izmainīt visas sistēmas struktūru. Un šīs individuālās politikas uh, koncentrējas uz jauniešu spēju uzlabošanu, uz trūkumu novēršanu. Uh, cenšas, lai jaunieši būtu daudz noturīgāki pret riska faktoriem, kas ir viņu apkārtējā vidē. Šeit tiek izmantotas apmācības, dažādas validācijas metodas, un tas attiecas uz Grieķiju, apvienoto karalistu un Spāniju. Ja palūkojamies uz uh, vairāk uh, struktūrālākajām politikām, šeit jāpiemin trīs galvenie punkti. Pirmkārt, varam redzēt, ka politika cenšas palūkoties, kā var pielāgot vietējo plānošanu un politikas eh, īstenošanu, lai tas viss notika daudz draudzīgāk attiecībā pret jauniešiem, ka tiek izstrādāti konkrēti instrumenti tieši jauniešiem. Otrkārt, Masimiliāno pieminēja, ka saistībā ar jauniešu garantiju un tas noteikti attiec arī uz sociālās iekļaušanas politikām, ir tādas politikas, kas koncentrējas uz pieaugušo kompetenci un spēju paaugstināšanu, kas strādā ar jauniešiem. To var novērot Grieķijā, Bulgārijā, kur runa ir par uh, juridiskām tieslietu politikām un veselības aprūpi. Un šeit galvenajā raksturlielumi ir tādi, ka šī politika tika cenšas apkāpot pierādījumus par tām problēmām, ar kurām cilvēks saskars, lai tiešām varētu izmainīt politikas, lai sociālās iekļaušanas politika nacionāla līmenī tiešām ir efektīva un izmanto arī jauniešus konkrēti. Vēl viens veids, kā mēs varam aplūkot politiku, ir paraudzīties, kurā mirklī intervence notiek, un šeit politika var darboties preventīvi, vai kompensējošu. Preventīvi tā iedarbojas tajā mirklī, kad eh, notiek mēģinājums eh, novērst trūkumu iestāšanos. Parasti tas darbojas uz eh, lielāku jauniešu apjomu Un šeit galvenais aspekts nav tikai sociāla iekļaušana, bet gan, lai jaunieši būtu daudz uh, piemērotāki pieņemšanai darbā. Un kad mēs palūkojamies uz kompensēšanas politiku, šeit uh, mēģinājums ir uh, novērst tos trūkums, kas jau ir pieļauti dažādu iemeslu dēļ, piemēram, pārējais posms no izglītošanās uz darba vidi ir bijuši traumējoši dažādu iemeslu dēļ, un šeit šīs politikas darbojas. Tāpat arī šeit ir dažādas mērķu grupas, jauniešu status, piemēram, cilvēki, jaunieši, kuriem ir īpašas vajadzības vai kuri ir, nāk no migrantu ģimenēm. Uh, Tātad pastāv dažādi tā kā trūkumi, tad šīs politikas darbojas. Turklāt šeit var tikt izmantot arī dažādi atbalsta veidi, mm, piemēram, Spānijā, sporta jomā, Grieķijā, tiesiskā palīdzība vai sociāla pakalpojumi, kā Bulgārijā un Latvijā. Un noslēgumā ziņojumā ir ļoti daudz uzmanības pievērst jauniešu iesaistīšanai, dalībai, un šajā ziņojumā jūs varat atrast veselu virkni politiku, kas pārskat un izanalizē tādu jēgpilnu dalību. Šeit mēs konstatējām vairākus izaicinājumus, kādēļ dalība nebija tik lielā mērā, kā vajadzētu vai pareizi. Uh, Un Masimilāno jau pieminēja to, ka ir jāsasniedz šīs mērķa grupas. Bieži vien dalība apstājas saistībā ar tiem eh, vieglākajiem aspektiem. Tad arī jāstrādā vairāk, lai tiešām sasniegtu tos cilvēkus, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Otkārt, eh, dalības darbības jomas izskatās, ka daudz vieglāk ir iesaistīt eh, cilvēkus, izmantojot sportu un izklaidi. Uh, taču grūtāk izmantot sociālas un politikas aktivitātes. Šie aspekti būtu jāņem vērā. Vēl tiek nošķirts starp kolektīvo dalību un to, ka ir nepieciešams individualizētas eh, politikas un noslēgumā vairākās dalībvalstīs saņēmām informāciju par to, ka attieksme pret pakalpojumu sniedzējiem vai valsts institūcijām bija tāda izaicinoša, izaic, tas bija izaicinājums, un ka šeit ir jākoncentrējas ne tikai uz jauniešu dalību, bet uz plašākās sabiedrības iesaistīšanu. Un pēdējais slaids atspoguļo um, manas īsās prezentācijas galvenos punktus. Es saprotu, ka šī nedēļa ļoti būtiska, ne tikai runājot par samitu, kas notiek blakus, bet piekdien 149 valstis ANO pieņems tūkstošu gadu tos mērķus, kas eh, tika uzstīt par tūkstošgadus mērķiem un ļoti daudzas prioritātes. Šeit ir būtisks arī Eiropai un īpaši jauniešu, jauniešiem, jo runa ir par nabadzības samazināšanu, sociālās iekļaušanas samazināšanu samazināt uh, atšķirības starp dalību valstīm, vienādu iespēju nodrošināšanu, kvalitīvas izglītības nodrošināšanu, ko pieminējām esmā un noslēgumā, labas un kvalitī, labu kvalitīvu darba vietu nodrošināšanu. Es ceru, ka mūsu ziņojums un mūsu fakti, ne tikai konsultētais ziņojums, bet arī šie pētījumi par nacionālām dalību valstīm būs jums tiešām noderīgi turpmākajā darbā. Liels paldies! Dziękuję bardzo panu Maksymiliano Mascarini i pani... Paldies abiem Paldies. Hmm? Paldies par izklāstu. Un, un nu, tad ieslēdz mikrofonu. Paldies par izklāstu, kas bija ļoti noderīgs. Es lūgtu deputātu Morenšārķi nāk klājā ar savu komentāru jauniešu garantiju. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, ka ir organizēta šī uzklausīšana ar Eirofonu. Mums ir nepieciešams jūsu viedoklis un pētījumi, lai mēs varētu papildināt tās politikas, kuras mēs aizstāvām un kurās mēs esam ļoti daudz strādājuši. Un nākotnes vārdā mēs. Um, e, To turpināsim darīt. Un es gribētu tagad pasvītrot vairākus punktus, kurus jūs nosaucāt izaicinājumu vidū. Ir izaicinājumi, ir neskaidrības un ir. Eh, tas viss jārisina. Izaicinājumu vidū es gribētu runāt par konkrētu punktu, kas ir individualizācijas izaicinājums E, tas, kas ir vissarežģītākais, e, lai ņemtu vērā e, izglītošanā. Masveida procesu to visa Eiropa ir apguvusi, bet individuāli pieju mēs esam uh, izlaiduši no redzesloka, un starp šiem jauniešiem, kas atrodas sociālā atstumtībā, kas meklē darbu, uh, mēs vairāk neprotam šo individuālo pieeju atrast. Ir atkal jāķeras pie darba un ir jādomā par šādām apmācības tehnoloģijām, kas negūs panākumus, ja mēs nespēsim ar šo individualizācijas jautājumu strādāt. Pro Tā kā mums ir daudz dažādu grūtību, kas ir jārisina, katru gadu pieaug jauniešu bezdarbs. Un, e, e, Masas, masveida jautājumi visu laiku bija arī ar masveida risinājumu, lai gan mums ir nepieciešama šī individuālā pieeja. Un neatbilstība starp individuālām un masu vajadzībām ir tā Eh, tās rezultātā Eiropas valstis ir eh, zaudējušas šo būtisko pieeju. Un es domāju, ka ja mēs vēlamies, lai mūsu jauniešu garantijas un integrācijas politikas gūst panākumus, mums ir visiem kopā jādomā pār šo būtisko punktu. Tas bija pirmais izaicinājums. Otrais izaicinājums. Eh, mūsu politikas un izaicinājumi ir paredzēti jauniešiem starp 15, 25 gadu veciem, bet mēs esam izlaiduši no redus, redus loka 25 uz 30 gadniekus, kas ir pieauguši tālāk vairāk, kas nav uh, uzsākuši darbu, uh, Eh, vai uzsākuši ar kvalifikācijām, kas neatbilst vajadzībām, un šeit ir vecuma grupa, kas ir atstāta novārtā. Viņiem nav tās pašas vajadzības kā tiem, kuri jau ir uzsākuši darbietas un kuri ir. E, nonākuši bezdarbā, bet viņu vajadzības ir identiskas tiem, kam ir 25, 15, 25 gadi, un viņi ir palikuši ārpus mūsu redzesloka. Tas bija otrais izaicinājums. Un trešais izaicinājums ir tāds, ka mums ir jārieģē uz ļoti dažādām vajadzībām tiem jauniešiem, kas ir pabeiguši izglītības sistēmu un jauniešiem, kam, eh, ka, kam nav un kam nav kvalifikācijas, un kvalificētiem jauniešiem, kas nespēja atrast darbu, jo mēs nevaram tos skatīt kā homogēnu grupu, tās ir atšķirīgas grupas. Eh, tālāk. Mans nākošais punkts ir mūsu lielās izcīnāmās kaujas, un uh, Manā iz, uh, gadījumā tas nozīmē pāriet no akadēmiskās izglītības eh, iegūt pieredzi, kas ir nepieciešama, lai uzsākt darbu jauniešiem tādas nav, un lai mēs pārietu pie jauna kāda centra, kas apvienotu gan izglītību, gan iekļūšanu darba vidē un kompetenci iegūšanu. Un tas nozīmē visās Eiropas valstīs, ka ir jāmaina mūsu pieeja izglītībai, lai mēs varētu pāriet gan pie izglītības iegūšanas, gan pie kompeten kompetenci iegūšanas un pieredzes. Un treškārt, sajukums, jauniešu garantija un iniciatīva. Seši miljārdi, par kuriem jūs runājat, tā ir iniciatīva jauniešu nodarbinātībai. Jauniešu garantija savukārt, kas ir pamat politika jauniešiem Eiropas eh, sociālajā fondā, nav ierobežot ar sešiem miljārdiem. Seši miljārdi ir pastiprinājums jauniešu garantija reģionā reģionos, kur ir vairāk nekā 25% jauniešu bez darba. Atvainojiet par eh, šo eh, izklāstu, bet es redzu, ka dažkārt valda sajukums un ka citi vienkārši māja ar galvu un to neizprot. Bet ja, mums vajag izvairīties no šī apjukuma cilvēku prātos uz vietām. Uh, un e, daudzi vairs nezina, kāda viņu vieta ir jauniešu garantijā vai iniciatīvā jauniešu nodarbinātībai. Līdz ar to uzskatu, ka jāpasvītro, ka jauniešu, ka šī iniciatīva ir tikai pastiprinājums jauniešu garantija reģionos, ko visvairāk ir skāris jauniešu bezdarbs. Vēl vienu sekundi priekšsādātāji grib pateikties runātājai. Vēl vienu mirkli, pēdējais punkts no manas puses, ļoti būtisks - attīstīsim mobilitāti izglītošanā, taiskaitā eh, diagnosticēšanā. Jauniešu mobilitāte ir būtiska, arī mm, es gribu redzēt Eiropas mobilitātes programmas, kas ir saistītas ar mūsu programmām, jo tas, kas ir vajadzīgs jauniešiem, atgriezt to tēlu, ko viņi, kādā viņi vēlas sevi redzēt. Un e, tās būtu nozīmīgi e, garantijai nākotnē un profesionālai mobilitātei. Paldies! E, referentei, un tagad es gribētu dot uh, vārdu ēnu referentiem. Atvainojiet, mums ir palikušas tikai 15 minūtes, tāpēc ierobežo, ierobežošu uz, uzstāšanos katram uz divām minūtēm. Šī diskusija ir ļoti interesanta, un vēl ir jādod vārds mūsu uh, viesiem. Vispirms vārds sociāldemokrātiem. Thank you, um, Paldies! Priecājos, ka varu piedalīties šajā domu apmaiņā. Paldies Jurafund par šo ziņojumu. Mēs ar lielu interesi ar to iepazināmies. Paldies Maskerīnī kungam un Ludvinekas kundzei par prezentāciju. Šis ziņojums mēs to ar nepacietību gaidījām. Šobrīd tiek laistas darbā gan jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, gan jaunatnes garantija. Un ziņojums parāda, ko Eiropa ir sasniegusi šobrīd ar šīm programmām. Pirms dažiem mēnešiem kopā ar kolēģiem, kas arī strādā šeit, mēs strādājām, lai vēlējamies panākt, lai tiktu palielināts pasākumu apjoms, gribējām aicināt komisiju par to rūpēties. Un mums ir iespēja arī iepazīties ar to, kā dalībvalstis īsteno jaunatnes garantiju un jaunatnes nodarbinātības um, programmu vai instrumentu. Uh, Mēs zinām, ka pietrūkst kapacitātes, pietrūkst personāla, pietrūkst iespēju apgūt līdzekļus. Un tāpat zinām, ka arī ļaunprātīgi tiek izmantot šie fondi dažkārt. Un arī programmu pieejamība cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības, nevienmēr ir pietiekami nodrošināta. Par to visu ir jārunā, tas ir jāatrisina apmierinošā veidā, atrodot piemērotos instrumentus. Runājot par šo programmu, mēs redzam, ka cilvēku, jauno cilvēku problēmas un nepatikšanas Eiropā tiek ņemtas vērā. Un Eiropas apvienoto nāciju dalību valstīm ir jāatzīst, ka sociālā iekļautība jauniešiem ir viena no prioritātēm. Par to visi runā, bet jauniešu politikai, izmantojot jaunatnes semestri, ir jāizmanto, jāizstrādā dalībvalstīm pielāgoti ienā, ieteikumi. Un dalību valstīm, dalību valsts ir jāmudina aktīvi darboties. Paldies par ziņojumu, un es priecājos par iespēju turpināt strādāt pie šī dosie. Paldies! Cik es skatos, Žitņovskas kundze nav klāt, vai mums ir kāds no ECR grupas klāt, kurš izteiktos? Tāpat deputāti Nabājo, vai kāds izteiksies no Aldes? Nē, vārds deputātei Sūberei. Muito obrigada. Paldies. Arī es gribēju pateikties Eirofond pētniekiem par šo prezentāciju un gribu uzdot trīs īsus jautājumus šīs prezentācijas sakarā, no kuriem pirmais ir. Pirmajā prezentācijā tika pieminēta sešas jomas, kurās jauniešu garantija varētu tikt piemē, tiek piemērota izvērtēšana, eh, pārēj no skolas uz darbu, prakses, eh, apmācība un jauniešu uzņēmumi. Es gribētu zināt starp šīm sešām jomām, kuru jūs uzskatāt, ka tas ir bijis eh, visnozīmīgākais. uz kuru ir koncent, bijušas koncentrētas visvairāk darbību. Tālāk, mans otrais jautājums, tas ir saistāms ar sekojošo. Ir skaidrs, ka viens no visstrīdīgākajiem jautājumiem jauniešu garantijas ziņā ir zināt, vai šis mehānisms at pieļauj to, ka jaunieši gūst lielāku drošību nākotnē, rodot stabilu dzīves veidu un iespējas. Vai jūs domājat, ka ir kāds rezultāts, kurš ilustrē saikni starp šo jauniešu garantiju un tās piemērošanu un darba vietu vai līgumu iegūšana ar lielāku stabilitāti. Vai šī saikne ir e, sevi apstiprinājusi un tālāk personiskāks jautājums. E, man e, likās, ka šajā valstī ir ECAU valstis. Portugāle netika iekļauta šajā pētījumā, kāds ir kriteriji zinot to, ka viens no rādītājiem ir bezdarba līmenis un nabadzības līmenis. Es gribētu zināt, kāda iemesla pēc, kāpēc Portugāla netika iekļauta. Paldies! Vai zaļo pārstāvis ir klāts, vai kāds izteiksies viņa vietā? Ja vairāk runātāju nav, es dotu tagad vārdu mūsu viesiem. Bet pirms tam no savas puses vēlētos teikt, ka es esmu ārkārtīgi skeptiski attiecībā pret e, šo garantiju. Domāju, ka šādus pašus līdzekļus varētu novirzīt Erasmus programmai, kas, manuprāt, ir daudz efektīvāk. Un tagad, kad mēs, mēs esam uzklausījuši um, ekspers, ekspertus, esmu gatavu viedokli mainīt. Es apsveicu jūsu labo gribu. Uh, veikt dažādus pētījumus šī projekta sakarā, bet tagad vērsīšu jūsu uzmanību uz vairākiem elementiem. Sāku, vispirms jūs norādījāt, kā mm, ir grūti e, mm, izveidot partnerattiecības, e, kas to apgrīv, apgrūtina. Jūs norādījāt to, e, kā tiek apgrūtināta izglītība. Kādi būtu priekšlikumi un risinājumi, kas dotu iespēju situāciju uzlabot? Jūs minējāt vajadzību pēc struktūrālām reformām. Kādas reformas vajadzētu īstenot, lai atvieglotu piekļuvi e, darba tirgum jauniešiem? Un kādi ir instrumenti, kurus varētu ieviest, lai atvieglotu dzīvi jauniešiem? Paldies! Thanks a lot for your comment. Paldies par komentāriem un jautājumiem. Runājot par finansējumu, atvainojos, varbūt bija kaut kas tika pārprasts tulkojumā. Morenšana tie kundze pareizi norādīja. Pareizi ir arī par vecumu grupām no 15 līdz 24 gadiem. Tie, kas pirms pieciem gadiem zaudēja darbu, tagad ir citā darba grupā. Protams, ka problēmas darba tirgu neatiec tikai uz 15 līdz 24 gadus veciem, bet. Nu, tā, tā ir dažās dalībvalstīs, piemēram, Itālijā ir palielināta, paaugstināts šis vecums līdz 29 gadiem, kurā var saņemt mūsu aprakstītās šīs jaunatnes veicināšanas iespējas. Nākamais - individualizācija. Noteikumi par individuālo atbalstu. Tas ir nepieciešams, lai vispār jaunatnes garantija funkcionētu un saskaņojot darba meklētāja vajadzības un intervences iespējas, ir iespējams nodrošināt, lai šī garantija darbotos efektīvi un es pilnīgi nešaubos par to pētījumu arī apliecina, ka šī saskaņotība, jo labāk tā ir, jo labāk ir rezultāti. Ir arī dalībvalstis, kas piedāvā individuālu atbalstu un uzskato par Kopernika revolūciju viņu darba tirgū. Un Un šis process ir iecerēts, lai vispār mainītu veidu, kā domāt, kā izstrādāt pakalpojumus un iespējas jauniešiem. Un iekļaujot jaunatnes garantijā visu iepriekš minēto, lai novērstu struktūrālos šķēršļus darba tirgu, arī tas var izrādīties ļoti efektīvi. Tad mēs redzējām, ka daudzas dalībvalstis vēlas reformēt apmācības struktūras vai infrastruktūru. Tas attiecās gan uz profesionālo apmācību, gan arī individuālas palīdzības piedāvājumiem lai jaunieši nu, varētu saņemt tieši to, kas viņiem ir vajadzīgs. Runājot par to, kā sasniegt jauniešus, kā panākt, lai viņi iesaistās programmā, tas viss sākas ar reģistrācijas brīdi. Un dažkārt mēs redzam, ka programmas nebauda īpašu uzticību, jo cilvēki domā, ka neko jēdzīgu viņi nevarēs tur sagaidīt. Un tas ir diezgan bieži tieši valstīs, kurās bezdarbs ir ļoti izteikts. Mēģinot atjaunot uzticēšanos un parādīt, ka pasākumi var būt ļoti efektīvi, tas arī ir viens no uzdevumiem. Un uzticēšanās trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc ir grūti nu, izveidot uh, tādu stabilu partnerības pieju. Te parādās dažādi faktori. Tiek uzskatīts, ka kādam tā kā piedar šīs iniciatīvas, un droši vien, ka ne visiem tās ir pieejamas, cilvēki domā. Un tas bija redzams arī dažos projektos, ar ko mēs iepazināmies tuvāk. Un noslēgumā teikšu sekojošo sociālās reformas ir saistītas ar to, ko dara sociālās iestādes un nodarbinātības dienesti. Individuāla pieeja ir domāta ne tikai jauniešiem, bet arī visiem citiem. Tagad kolēģe, ā, un vēl par Portugāli. Mūsu pētījumā mēs to neiekļāvām, jo mums bija ierobežots budžets. Diemžēl tas nebija iespējams, bet mēs zinām, kādas problēmas, ar kādām cīnās Portugāla. Bet, uh, nu, problēmu līmenis Portugālē tomēr ir zemāks nekā vidusjūras valstīs. Paldies! Paldies dažas minūtes! Izteikšos par šo vecumu grupā. Manuprāt, tas ir būtisks jautājums, tas ir jāpatur prātā, jo runa nav tikai par eh, to, lai nodrošinātu, ka cilvēki atrod darbus. Mēs daudz runājam par nabadzību, kas saistīta tieši ar darbu. Tādēļ būtiski ir, lai eh, pārēj no izglītošanās uz uh, darba tirgu notiek efektīvi un nevajag šo bumeranga efektu turpināt. Runājot par partnerību un individuālo pieeju, vienā punktā, kur pētījums ļoti labi atspoguļo, ir nepieciešama tāda saskaņota holistiska pieeja. Jo iespējams, ka jauniešiem ir dažādas problēmas, viņiem problēmas ar veselību, dzīvesvietu, transportu, uh, Un vienlaikus ir jāplūko visas šīs problēmas, lai nodrošinātu to, ka jaunieci tiešām nokļūst ilgspējīgā un efektīvā darba tirgu. Masimo jau teica, iespējams, ka jūs kādam varat uh, dabūt darbu, taču beigās dažādu iemeslu dēļ šis cilvēks darba tirgu nenonāk, un tad atkal mēs saskaramies ar cilvēku, kas ir iz, izslēgts no darba tirgus runāt par Portugāli, neiedziļināšos detaļās, jo Masimo to jau teica, bet tas ir saistīts tiešām ar mūsu finansējumu ierobežojumu, tas esmu pārliecināts, ka jūs jaunatnē būs vēl aktuāls jautājums un ka Portugāli, ja nākotnē būs ievērības vērta, tad noteikti to arī aplūkosim. Čas, Paldies, atvainojos vēlreiz par šiem runas laika ierobežojumiem, kurus es noteicu. Es vēlos pateikties visiem mūsu diskusijas dalībniekiem, eh, priekšsētētāji pasakās tulkiem. Esiet aicināti mūsu pēcpusdienas sanāksmē.